Start... Es domāju, ka mēs varam sākt pēcpusdienas eh, sanāksmi, un šīs dienas daļas sanāksmi mēs vēl, veltīsim diskusijai par īpašajām programmām Ziemeļīrijā un īpašo programmu uh, kas ir saistīts ar Startautisko īrijas fondu. Mums ir uzaicināti runātāji, kas ir saistīti ar šo programmu īstenošanu dzīvē. Mēs uzklausīsim Patu Kolganu, kurš ir uh, īpašās programmu iestādes vadītājs un nodarbojās ar uh, programmām, kas ir reģiona politikas ietvaros, un tad mēs er, e, satiks, uzklausīsim arī Denisu Runī, kas ir starptautiskā īrijas fonda priekšsēdētājs. Nu, tāpēc lūdzu sāciet, kuram nu, no jums labāk gribas. That it? Now. Can you hear me? Okay. Thank you very much. Pēc paldies priekšsēdētāji. Protams, ka jūs eh, ļoti labi zināt, kāda pr eh, miera programma ir ieviesta Ziemeļīrijā. Un Pār to jau ir runāts ļoti daudz reizes, un līdz paldies, ka esat uzaicinājuši mūs šodien runāt jūsu komitejā par to, ko mēs darām. Es vispirms ieskicēšu, kas es esmu pats. Es esmu uh, vadītājs organizācijā, ko sauc par Eiropas Savienības īpašo programmu iestādi. Un uh, Šāda programma tika ieviest Ziemeļīrijā 98. gadā, uzreiz pēc pāmiera noslēgšanas, un uh, mm, bija nepieciešams dažādas iestādes, kas nodarbotos ar dažādiem jautājumiem. Mums ir īpaša atbildība um, īstenot dzīvē dažādas interreg programmas. Un pie šī jautājuma bija jāstrādā jau no 95. gada, kad trīs Sīrijas deputāti kopā ar Eiropas komisiju izstrādāja pirmo iniciatīvu. Pīs programmai. Un um, pa, pa vidu mums bija arī Barbaras de Brūnas iniciatīva, kas papildināja eh, darbu, ko bija paveikusi Eiropas sociālo lietu komiteja, un tas bija ļoti pozitīvi. Un vispār viss, kas notic šajā periodā, ir ļoti pozitīvs. Atgriezīsimies tomēr mazliet pagātnē. Kā jau es teicu, 95. gadā mm, šīs iniciatīvas nāca no uh, Eiropas komisijas puses, un tobrīd uzdevums bija vērsties, uh, novērst tās tulītējās sekas, kas radās pēc konflikta Ziemeļīrijā. Mums bija ļoti daudz grūtu uzdevumu, mums bija ļoti sarežģīts uh, miera process starp divām uh, valdībām un starp iesaistītajām pusēm. Un tad uh, bija uh, dažādas programmas, kas notika ne tikai institūcijās, bet arī uz ielas. Un bija tāda speciāla programma PIS, kurā tika iesaistīti ļoti daudz dažādi cilvēki. Uh, Mm, tā bija mm, pirmā eh, daļa 95. gadā, pēc tam 2002. gadā otrā daļa, kad eh, mēs strādājām pie progresa, kas bija panākts, bet vēl bija nepieciešams nostiprināt uzticēšanos Ziemeļīrijas kopienu starpā. Runājot par nākotni, mēs e, gribētu turpināt strādāt pie šī jautājumu, un es gribētu teikt, ka mēs noteikti esam pavirzījušies uz priekšu kopš 95. gada, taču mums joprojām ir nepieciešams stiprināt uzticēšanos Ziemeļīrijas kopienu starpā, un vēl ir tiešām ļoti daudz ko darīt. Ja jūs palūkojaties uz kārti, tad jūs redzat reģionu, ko mēs aptveram. Zilais ir Ziemeļīrija. Ja Un um, sarkanais ir eh, Irijas republikas dienvidgrāfistas. Un ir apmēram 5000 cilvēku, 500 tūkstoši cilvēku uh, pierobežas zonā īrijā. Un es gribētu teikt, ka viņi ir iesaistīti šajā pīs procesā. Pavisam ir apmēram 7000 projektu, kas ir e, iesaistīti šajā PIS 2, un um, to finansējums ir apmēram 995 miljoni eiro. Šī tabula jums apmēram dos tādu ieskatu par šo programmu uh, izmēriem. PIS 2 ir iesaistījis vairāk nekā 868 dalībniekus. 161 tūkstots ir iesaistīti pārobežu aktivitātēs, un šie skaitļi paši par sevi ir ļoti nozīmīgi, jo tas parāda, cik daudz cilvēku tiek iesaistīti šajā aktivitātē, un tas nebūtu bijis iespējams bez PIS programmas. Uh, tās ir devušas papildus impulsu, praktisku ieguldījumu šim miera procesam uz vietas. Un tūkstošiem cilvēku tas palīdz cilvēkiem norentēties un gūt labumu no e, jaunās situācijas. Tagad parunāsim par pastreizējo situāciju, kas ir PIS 3 programma. Mums tā balstās uz četriem pīlāriem. Pirmais pīlārs balstās uz vietējām kopienām. Apmēram viena trešdaļa programmas tiek veltīta šim jautājumam. Un tur ir runa par vietējiem vēlētiem pārstāvjiem, kas uzņemās dažādu um, atbildību, viņa atbild par savu kopienu uh, labklājību un par to, kā attiecības ar citām kopienām tiek um, veidotas vietējā līmenī, šīs vietējās iestādes strādā uh, klasteros ar citām iestādēm, un viņas strādā balstoties uz politiskiem pamatiem un arī pārobežu uh, vietās. Otrais pīlārs ir sadarboties ar upuru ģimenēm un ar mm, konfliktu pārdzīvojušajiem. Trešais pīlārs ir praktiska iesaistīšanās, lai radītu uh, publisku telpu, jo tas ir nepieciešams. Un ceturtais pīlārs ir radīt spēju um, veidot kopīgu nākotni, dalīties mūsu pieredzē ar citiem reģioniem Eiropā, jo mums tagad ir ļoti bagātīga pieredze strādājot pie šiem jautājumiem jau gadiem. Un mēs esam mm, ļoti aktīvā sadarbībā ar Kipru, ar eh, Basku zemi, ar Balkāniem un uh, mēs esam uh, arī ciešā sadarbībā ar ļoti dažādiem miera uh, organizēšanas struktūrām viscaur Eiropā. Varbūt mūsu pieredze nodara citur Eiropā. Ja mēs paskatīsimies uz praktiskiem sasnie, sasniegumiem 2007. gadā, tad jūs varat redzēt, kā mēs turpinām uh, procesu un ļoti daudz dalībnieku šajos procesos ir. Šajās aktivitātēs mēs apkarojam tādus um, sarežģīt, sarežģītas parādības kā sektarianismu, sektismu un rasismu. Um, mēs izmantojam arī iespēju iesaistīt uh, dalībniekus no robežu joslām un um, strādāt ar cilvēkiem, kas ir mm, pārdzīvojuši ļoti sāpīgas lietas konflikta laikā. Un tagad, ja man būtu bijis iespēja, tad es būtu gribējis atvest sev līdzi kādus dalībniekus no projektiem, taču tas nav iespējams tādēļ, ka mums ir ļoti maz laika. Taču, ja jūs tagad paskatieties uz šo slaidu, tad jūs šeit redzētu eh, tādu lielu biezu sienu. Tā ir siena Belfāstā, un tādu sienu tur ir vēl daudz. Bieži vien tās satur dažādus grafiti, uh, arī zīmējumus, kas ir diezgan provokatīvi. Pēdējo gadu laikā mēs daudz strādājam ar kopienām abās sienas pusēs. Mēs cenšamies nojaukt ne tikai fiziskās sienas, bet arī psiholoģiskās un metaforiskās sienas, kas joprojām eksistē un joprojām ir ļoti stipras. Uh, Mēs arī esam paveikuši lielu darbu ar jauniešiem. Šis slaids attiecās uz īpašu projektu, kas ir domāts cilvēkiem, jauniešiem no 5 līdz 25 gadiem, lai viņi varētu tikt galā ar to, ko viņi ir piedzīvojuši konflikta laikā, ar šo konflikta mantojumu. Un, protams, šie jaunieši uh, ir mūsu lielākā cerība nākotnē. Es ceru, ka, es domāju, ka mums tiešām ir jāatbild uz jauniešu vajadzībām, ja mēs vēlamies kaut kādu nākotni. Šajā slēdā jūs varat redzēt tiltu, kas tika uzcelts ar programmas palīdzību. Tas ir pār Derī, Londerderī. Un e, tās ir tilts, kas abas pilsētas puses savieno, savieno pilsētas centru ar um, pilsētas seno daļu, kas kādreiz bija Britu armijas kazarmas Londonderijā. Un uh, e, e, tilta atklāšana ieviešana būs 25. jūnijā, tātad nākam sestdien tas ir kļuvis par PIS programmas eh, fizisko simbolu. Un es domāju, ka tas ir ļoti labs piemērs, ko mēs spējam padarīt. Tad vēl ir sporta piemērs, kas ir vērsts uz to, lai aicinātu ģimenes piedalīties dažādos sporta pasākumos un apkarot rasismu ar dažādiem sporta pasākumiem. Mēs arī strādājam ar cilvēkiem viņu vietējās kopienās. Piemēram, šajā slaidā jūs redzat projektu, kurā ir paredzētas tās integrēt, integrēti mājokļi. Mēs cenšamies nojaukt barjeras, nojaukt sienas, lai cilvēki uzticētos viens otram un varētu dzīvot kopā. Un tam, protams, ir nepieciešams ļoti daudz darba uz vietas. Nu, un pateicoties fondiem, kas ir pieejami caur PIS programmu, tas arī ir iespējams. Ja mēs tagad skatāmies uz nākotni, es varētu jums pateikt, ka darbs vēl nav galā. Jūs nevarat e, tādu dziļu brūci, kāda ir cirsta Ziemeļīrijai, atrasināt pāris īsu programmu laikā. Mēs esam cēluši tiltus, mēs esam atjaunājuši pilsētas, mēs esam pats atcēluši robežu, taču uh, sirdis un prāti joprojām ir ievainoti, ja jūs paklausītos ziņas no Ziemeļīrijas kaut vai tikai vakardien, tad jūs redzētu, ka problēmas joprojām pastāv. Jūs varbūt būtu dzirdējuši par disidentu grupām, kas ir paramilitāristi un joprojām izsaka draudus reģionā. Tāpēc ir daudz darba, kas ir jāveic. Un uh, Tāpēc mums vēl ir iespējams strādāt šīs programmas ietvaros, man liekas, ka ir nepieciešams turpināt būvēt šo uzticēšanos starp cilvēkiem, un es domāju, ka PIS programma tieši atbilst jauniešu vajadzībām. Uh, Un tā ir nepieciešama nākotnē. Mums ir jāuzlūko iespējas, kas mums ir, un tas ir īpaši svarīgi, tad, kad mēs atgūstamies no recesijas un no šīs dziļās ekonomiskās krīzes, kas tiešām ir satriekusi daudzus cilvēkus tur uz vietas. Un es domāju, ka šī programma varētu sasniegt ne tikai vietējos cilvēkus, bet uh, varētu kļūt svarīgi arī starptautiski, un mēs varētu turpināt dalīties šajā pieredzē daudz dziļākā veidā visur Eiropā, un īpaši es domāju par Balkāniem, par jaunajām dalību valstīm, par reģioniem, kam joprojām ir grūtības. Uh, Un mēs redzam Ziemeļīrijā un Īrijā par to, kā var labi izmantot struktūrālos fondus un e, kā var tikt galā ar šādu veidu konfliktiem. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies. Paldies arī Ziemeļīrijas vārdā, paldies Eiropas parlamentam un komisijai par atbalstu, ko mēs esam sasnieguši daudz gadu garumā, un mēs ceram, ka mēs varēsim sadarboties ar jums arī nākotnē šajos jautājumos. Paldies! Thank you very much. Liels paldies, Pat! Tūdaļ aicināsim arī otru runātāju, Denis Rūnī, kas pārstāv startautisko īrijas fondu un ir tā priekšsēdētājs. Continued support for the uh, International Fund for Ireland. Ja es runāšu par šo te starptautisko īrijas e, fondu, bez kura atbalsta viss šis projekts nebūtu bijis iespējams. Es gribētu personiski pateikties visiem reģiju komitejas deputātiem no mūsu puses. Paldies par jūsu interesi par šī fonda darbību. E, daudz un dažādi deputāti ir ieradušies īrijā arī, lai skatītos projektu noris uz vietas. Šodien es gribētu par trim aspektiem runāt fonda darbībā. Pirmkārt, par fonda sasniegumiem 25 gadu laikā, otrkārt, īsi komentēšu fonda patreizējo stratēģiju, un treškārt, pavisam īsi aprakstīšu mūsu nākotnes plānus. Bet sāksim ar pašu sākumu. 1996. gada nolīgums izveidoja šo starptautisko īrijas fondu kā unikālu starptautisko organizāciju. Tai bija neatkarīga valde, kuru ieceļ Britu un īru valdību kopā šajā valdē ir pārstāvji gan no Ziemeļīrijas, gan no Īrijas republikas. Mums ir pieci startautiskie maksātāji, kas, bet lielākais maksājums šajā fondā ienāk no Eiropas Savienības un ASV. Šī fonda mērķi ir eh, dažādi, bet lielāka uzmanība tiek pievērsta ekonomiskai attīstībai, kas varētu veicināt mieru un samierināšanos. Uh, Mēs eh, esam veikuši ļoti daudz veiksmīgu pasākumu tieši šajā jomā. 2005. gadā mēs atzinām, ka ir nepieciešama vajadzība ma eh, pielāgoties mainīgajai vidē abās īrijas daļās, jo bija nu, pamirs noslēgts. Tāpat arī uzlabojās ekonomiskie apstākļi abās robežas pusēs, Un mēs izveidojām šo te pīs stratēģiju, par ko jūs tikko kā runājāt. Caur šo stratēģiju fonds turpināja finansēt izglītības jauniešu projektus, tāpat arī mājokļu projektus, kuru visu mērķis ir izveidot ilgspējīgu pamatu kopīgai nākotnē. Mēs uh, skatāmies vēl, kādas ir dažādas citas iespējas mieru uzturēšanai, samierināšanai. Mm, turpināsim to darīt arī nākotnē. Mēs ļoti aktīvi, kā jau pats teica, esam uh, mainījušies, apmainījušies ar pieredzi dažādiem, ar dažādiem citiem konfliktu reģioniem Eiropā, esam stāstījuši par saviem panākumiem. Es domāju, ka šī informācijas apmaiņa bija ļoti interesanta, noderīga un divpusē. Un tagad minēšu trīs piemērus, kādas noris patreizējās programmas - izglītības, jauniešu un mājokļu programmas. Pirmkārt runāšu par izglītību. Vairāk nekā 90% skolu eh, darbojas segregācijas režīmā Ziemeļīrijā. Eh, Startautiskais fonds vēlas, lai izglītība nebūtu vairs tā tik ļoti nodalīta vai nebūtu tāda segregācija starp dažādām konfesijām. Pirmais eh, pamatprincips ir respektēt dažādību, un tas ir jāsāk ievies pavisam jaunā, eh, agrā vecumā. Vairāk nekā 5000 bērndārs bērnu un ļoti daudz tūkstoši skolotāju tika iesaistīti šajās programmās lai izvairītos no stereotipiem. Otrakārt ir vienotas izglītības programmas veidošana. Mēs izmantojam speciālās skolas ar speciālu pieredzi, mm, kā tādu pamatu un tālāk izplatījām šo pašu pieredzi ar vienotām programmām citās skolās. Šīs pasākums bija ārkārtīgi veiksmīgs, jāsaka. Jau 60 skolas ir aptvērtas un 100 uh, eh, skolotāju un 200 skolēnu ir piedal... vairāk simt skolēnu ir piedalījušies jau līdz 2005. gadam šajās programmās. Jāsaka, ka tas ir mainījis cilvēku uzskatus, domas un arī izjūtas. Un tālāk runāšu par jauniešu iniciatīvām. Startautiskais fonds ir iesaistījies jau no pašām pirmajām dienām dažādu jauniešu pasākumu finansēšanā. Tiek piedāvāts dažādas programmas, ko īsi aprakstīšu. Uh, ir tā sauktā LEFT programma, kas ir mācīties un izglītoties kopā. Tā domāta jauniešiem 12-13 gadu vecumā no ziemeļiem un dienvidiem, un uh, respektējot viņu atšķirīgo izcēlesmi, viņiem tiek piedāvāt kopīga izglītības programma. 14, 16 gadu vecajiem skolēniem tiek piedāvāts nākamais programmas posms, kurā viņi piedalās dažādās jauniešu nometnēs tāpat arī uzņēmēja darbības pasākumi tiek veikti, kur viņi apgūst daudz un dažādas prasmes. Piemēram, pagājušajā gadā 900 jaunieši piedalījās šādos pasākumos. Un tiek uzskatīts, ka šī programma ir ļoti veiksmīga, jaunieši ļoti apmierināti. Trešā josma ir, joma ir ļoti sarežģīta, tā ir mājokļu būva. Viena no sekām Ziemeļīrijas konfliktam ir tāda, ka notiek pārāk liela polarizācija. A, šie te iedzīvotāji virzās aizvien tālāk prom no robežrajoniem, uz tādiem rajoniem, kur būtu vienota identitāte. Mēs nācām klajā ar programmu, kas saucas eh, Dzīvosim kaimiņos. Mm, tā, tas ir mēģinājums veicināt integrāciju. Mēs mēģinam iesaistīt vietējos iedzīvotājus kopienas integrācijas pasākumos. Uh, 30 dažādās pašvaldībās ar 60 tūkstošiem kopējo iedzīvotāju skaitu mēs esam izvērsuši šādas te integrācijas programmas. Man bija laiks pieminēt tikai dažus piemērus, taču jāsaka, ka darbs ir ļoti plašs, ko mēs veicam kopā ar PIS programmām, un šie pasākumi kopumā ir bijuši veiksmi, veiksmīgi. Nesenais uh, novērtējums, ko veica Deloitte, un kas bija pilnīgi neatkarīgs, ir ārkārtīgi pozitīvs. Uh, Un tagad parunāsim nedaudz par nākotnes plāniem. Mēs 2008. gadā iesniedzām pārskatu par mūsu darbību. 31. decembrī 2013. gadā šīs programmas beigsies. Nav šābu, ka pēdējo 25 gadu laikā ir panākts ļoti liels progress, pateicoties Eiropas Savienības finansējumam lielā mērā, un tomēr visi uzdevumi vēl nav veikti. Uh, Pīs programma, par ko stāstīja pats, mums ikdienas atgādina par to, ka kopienas dzīvo segregācijas apstākļos un ir viedokļu polarizācija. Mēs esam nobežījušies, ka ir arī tādas kopienas vai pašvaldības, kas nav guvuši nekādu labumu no miera procesa un nav bijušas iekļaut šajās programmās, varētu atkal ieslīgt tādos nepatīkamos stereotipos. Tādēļ mēs mēģinam uh, Uh, izstrādāt jaunas programmas, kas būtu mērķēts tieši uz šādām uh, kopienām. Es esam apzinājuši četras pilotu zonas, kur attiecības starp cilvēkiem ir īpaši delikātas un kur mēs varētu palīdzēt viņiem mainīt mentalitāti. Minēšu, par, minēšu vienu piemēru. Lērganas pilsēta atrodas 30 minūtu braucienā no Belfast. Tur dzīvo apmēram 35 tūkstoši iedzīvotāji. Uh, ir gan protestanti, gan katoļi, un visi dzīvoja ģukujukam. Un konfliktam ir bijušas, bijusi milzīga ietekme uz šo te reģionu, kur varētu runāt par divu kopienu iedzīvotājiem. Laika posmā no 1970. gada līdz šim brīdim ir bijis ļoti, ļoti daudz konfliktu. Jūs redzat dažus no attēliem, kā, kas pagājuši gadu ir noticis Lurganā vien. Uh, mēs pasūtījām analītisku dokumentu, kurš uzrāda veselu virkni dažādu problēmu Lurganas pilsētā. Un secinājumi ir tādi, ka šī pilsēta varētu ieslikt aizvien lielākā vardarbībā un tādējādi varētu ietekmēt visu mieru procesu kopumā. Es gribētu pastāstīt, kādas tieši ir problēmas šeit. Ir ļoti zems izglītības līmenis, liels bezdarbs. Uh, ir paramilitārā kontrola, iekšējais, iekšējā spriedze un vardarbība šajā kopienā, tāpat arī sektantisms pieaug. Ir nepietiekama pašvaldības vadība un pāraudzība, jauniešiem netiek piedāvāt nekāda brīvā laika pavadīšanas iespējas. Viņi līdz ar to tiek iesaistīti vai nu noziedzībā, vai paramilitāros pasākumos Tāpat arī iedzīvotāji ar lielu neusticību uzskatā, skatās uz dažādām valsts iestādēm. Es uzskatu, ka uh, īrijas starptautiskajam fondam ir ļoti izcila loma tieši šādos te reģionos. Mēs varam piešķirt būtisku starptautisku dimensiju dažādu programmu ieviešanā. Mēs varam būt kā tāds tilts, kas saved kopā vietējās struktūras un darbojušās puses un mēģina piedāvāt kaut ko pozitīvu. Uh, Domāju, ka mums ir jāstiprina šo te reģionu paš, pārvaldību, pašvaldības, lai tās varētu pašas proaktīvāk risināt problēmas. Tāpat arī mēs varētu ļoti labi koncentrēt resursus programmu ieviešanai šādos re reģionos. Mūsu fonda iniciatīva pilnībā atbalsta Ziemeļīrijas pārvaldību, tāpat arī Britu un Īrijas republikas valdību. Mēs esam gatavi sākt eh, darbību pilotu zonās eh, abās robežas pusēs, divās vietās Ziemeļīrijā un trijās vietās Īrijas republikā. Mēs varētu izveidot vadības grupas uz vietas, lai tās varētu ieviest šo programmu, šīs programmas, novēršot tādas dziļi iesakņojušās problēmas. mēs nevarēsim īstenot šīs programmas, ja nebūs papildu finansējumu. Startautiskais fonds jau ilgus gadus ir ļoti uzticams Eiropas Savienības partners. Es uzskatu, ka mēs esam tērējuši jūsu naudu ļoti gudri un arī efektīvi. Mēs kā partneri uzskatām, ka šīs darbs būtu jāturpina un dodam jums tādu padomu kā partneri un ceram uz jūsu izpratni. Uh, Paldies Denisam. Eiropas komisijas direktors Palmas Andreškungs gribētu arī pavisam īsi papildināt šo stāstījumu, bet lūdzu mēģiniet izteikties īsi, jo pēc tam ir paredzēts vēl debatas par šo jautājumu. Un vēl ir paredzēts tālākās sarunas. Labi, paldies priekšsēdētāji. Paldies, ka devāt iespēju arī mums izteikties. Uh, Komisija ir ļoti lepna, ka tā ir, ir piedalīsies šajās divās iniciatīvās, kuras tik ļoti labi rezultāti. Mēs eh, gandrīz 22 gadus piedalāmies pirmajā, pro, šajā te otrajā programmā un gandrīz 17 gadus PIS pro, programmā. Šobrīd eh, mēs esam IFI programmas noslēguma fāzē. Mēs ceram, ka līdz 2015. gadam eh, tas tiks slēgts. Šī te startautiskā īrijas. Eh, Startautiskais eh, īrijas fonds ir bijis ļoti veiksmīgs, veiksmīga programma. Un eh, attiecīgo iedzīvotāju dzīvi, teiksim, veicinot sasaist ar abām kopienām, investējot jauniešos, ļaujot modernizēt infrastruktūru un radīt uh, nāk, ilgspējīgu nākotni. Tas viss ir izdevies, un kaut gan kungs te ļoti labs piemērs jau sniedza. Mieru tilts, kas tiks uh, atklāts nākamajā sestdienā, ir ļoti labs piemērs šajā ziņā, un es domāju, ka tas viss mums ir. Uh, devis eh, ļoti labu iespēju arī citviet dalīties ar savu pieredzi. Varbūt, ka tas būs ļoti aktuāli Ziemeļāfrikā tuvākajā nākotnē. Priekšsēdētājs gribētu teikt, ka komisija ļoti labi apzinās, ka šis uh, sadziedēšanas process nebūtu vēl nav pabeigts, un Ziemeļīrā joprojām šad un tad uzliesmo vārdarbība. Un šī iemesla dēļ mēs uzskatām, ka joprojām ir jāpaveic ļoti daudz, lai konsolidētu mieru, un uh, mēs ļoti lielā mērā vēlamies apsveikt visu iesaistīto pušu centienus, uzteikt šos centienus, kas ir, pateicoties kuriem samierināšanas process ir bijis veiksmīgs. Paldies! Paldies, un tagad es gribētu atklāt debatas. Džēms Nikolsons un pēc tam Dajana Dots, lūdzu. Sakičā. Paldies, priekšsādātāji. Es negaidīju, ka man pirmajam dos vārdi, ja tā godīgi. Nu, ja jūs esat pirmais, Džēms, tad jūs varbūt pārliecināts, ka varēsiet izteikties jau no daudz laika. Jā, man ir dažas lietas, ko es gribēju pateikt, tāpēc priecājos. Es gribētu pirms pateikt paldies abiem kungiem par viņu uzstāšanos. Rūnīkungs, ar jums man nav ienācis, iznācis tik daudz sadarboties, bet ar kaut kam kungu es esmu daudzkārt ticies. Dažkārt mēs esam bijuši viensprāts, citkārt atkal nē, bet es um, gribētu uzteikt to lielisko darbu, ko viņš un ar kolēģiem šogad laikā ir paveicis ņemot vērā apstākļus un grūtības, ar ko bija jāsaskarās. Es nevēlos atkārtot to, kas te jau tika pieminēts, bet es domāju, ka man ir jāsaka, ka Ziemeļīrija ir ļoti lielā mērā progresējusi, ja mēs salīdzinām mm, to, kā tas ir bijis starptautiskā īrijas fonda darbības sākumā un ka tika izveidots miera fonds. Es domāju, ka jūs visi atcerēsieties un es gribētu atgādināt, ka Džons Hjūms. Uh, Hīzlīkungs un, un, un, un es, mēs būtībā ļoti daudz paveicām. Un šis darbs bija tāds ļoti liederīgs, bet Ziemeļīrijā joprojām pastāv milzīgas viedokļa atšķirības, un pat vakardienas notikumi mums atgādina, ka tur joprojām dzīvo cilvēki, kas vēlas mūs atsviest atpakaļ pagātnē, un uh, Nav jau, protams, vairs tā kā agrāk, bet joprojām ir tādi cilvēki, kas vēlas atgriezties pie konflikta. Tādu ir aizvien mazāk, un lielākā daļa iedzīvotāji, kas pārstāv visas kopienas, nevēlas atgriezties pagātnē, tie vēlas doties uz priekšu, un viņi nevēlas, lai viņus kāds atkal atgriezt pagātnē. Es gribētu ļoti skaidri sacīt, ļausim pro, pro, programmu PIS 1, PIS 2 un PIS 3. Vēsture bijusi ļoti dažāda, ir bijušas dažādas domstarpības, un, protams, tad, kad bija mazāka līdzekļu, tad bija grūtāk izvēlēties prioritātes, bet eh, lēmums ir jāpieņem. Es zinu, ka man kolēģi un draugi Eiropā ir daudzkārt man teikuši, ka miers šeit ir uz ilgiem laikiem, bet ir ārkārtīgi grūti panākt mieru, jo Ziemeļīrijā joprojām daudziem viedokļi atšķirs. Un es gribētu uzdot patam Koganam jautājumu, Runīkungs ar par to runāja, ka starptautisko īrijas fondu slēgs, bet vai ir tomēr kaut kādi plāni pagarināt pīs programmu, jo man šķiet, uh, ka to gan vajadzētu izvērtēt. Jūs jau redzējāt daļu no problēmām un nezinu, ka mums trūks laika, bet es vienkārši gribētu vēl pateikt, ka vai, vai, vai šī programma bija vērtīga, vai tā, ko deva, bija, protams, laiks, kad bija gadījumi, kad, kad tā nebija, bet, manuprāt, uh, Tā ir tā lielā atšķirība. Tā bija daļa no procesa, kas izdevās, un es domāju, ka šis process ir jāturpina vēl kaut kādu noteiktu laiku. Pavisam nesen, kā deputāts, tiekoties ar vēlētājiem, es daudz braukāju riņķī un uh, bieži vien nebija skaidrs, kur tad Belfāstā es dzirdēju par lielisko darbu, ko šie cilvēki ir paveikuši, atrisinot problēmas, teiksim, futbolu maču laikā. Un ir paveikts tik tiešām lielisks darbs, un es gribētu uzteikt visus šos cilvēkus, kas ir palīdzējuši to īstenot. Reiz kādā tikšanās, kāds tikšanās laikā es radīju nelielas bažas, sakot, ka nav sasaistas Bet es domāju, ka man kā politiķim ir uzdevums arī uzdot sarežģītos jautājumus, ne tikai kādu slavēt. Un tāpēc es gribētu pavaicāt patam, vai viņš jūt, ka miers un samierināšanās nes tos gaidītos rezultātus. Um, vai tie rezultāti ir tikpat labi kā pagātnē? Mēs zinām, ka pagātnē tiešām bija redzami taustām šie rezultāti, un es zinu, ka ir ļoti daudz tādu projektu, kas ir īstenoti un bijuši ļoti labi. Uh, Tagad es zinu, ka jūs, es, jūs pacietību jau izsmēlas priekšsēdētājs kundze. Es vienmēr cenšos cienīt priekšsēdētāju, bet es ceru, ka jūs arī saprotat to, ka šis jautājums ir ļoti būtisks mums un man ļoti tūpie sirds. Jo te ir runa par abu kopienu atbalstu un uh, uzticību, jo šīs programmas ir savedušas kopā tādas cilvēks, kas nekad iepriekš nebūtu kopā sanākuši. Tāpēc milzīgs paldies un paldies arī, ka uzklausījāt mani. Paldies, un es joprojām cenšos, ka Dajana Dots būs kā piemērs, labais piemērs nākamajiem runātājiem. Paldies priekšsēdētāji un paldies, ka devāt man iespēju šodien izteikties. Tā kā, tāpat kā mūsu abi runātāji no Ziemeļīrijas jau pateica, Ziemeļīrija ir ļoti būtiski pavirzījusies uz priekšu, tā ir kļuvusi par labāku vietu uz pasaules nekā pirms 10 vai 20 gadiem. Uh, miera fonds ir bijis tā pievienotā vērtība. Process varbūt nav bijis ideāls, bet tam ir pievienotā vērtība un tas ir ievērojami palīdzējis kopienām, tā skaitā arī tām kopienām, kurām tiešām ir bijušas milzīgas grūtības. Taču joprojām ir neatrisināts problēmas Ziemeļīrijā un šobrīd publiski uh, iz, vēsturiskā izmeklēšanas komanda, kas ir gatavojas. Uh, nākt klajā ar ziņojumu par masu slepkavību Kings eh, Milā. Tur protestanti tika mm, izvest no automašīnas un brutāli nošauti. Šobrīd izmeklēšanas komanda Dains grāfistē Lohana Ailandā informēs uh, upuru radinieks par to, kas notika ar viņu eh, tuviniekiem. Un arī tas bija gadījums, ka tika nogalināti nevainīgi cilvēki. Ļoti būtisks grūtības, kas joprojām nav atrasināts, un šīs problēmas ir ļoti dziļi iesakņojušās. Nesen disidentu, republikāņu disidenti izrādīja aktivitātes saistībā ar Afganistānu, un uh, tika nogalināts konstabuls Rūmans Kērs. Pagājušajā nedēļā premjerministrs Kamerons viesojās Ziemeļīrijā un viņš norādīja, ka kopš 2006. gada, un to ļoti bieži neatzīst, ka kopš 2006. gada miera šo te sienu uh, skaits ir palielinājies no 37 līdz 48, neraugoties uz to, ka ir relatīvs miers un stabilitāte. Kopienas joprojām uh, nespējas atdzīvot, un tā kā es domāju, ka ja mēs paraugamies, ko, kas ir panākts ar PIS programmas palīdzību, un mums būtu augsti jāvērtē šis rezultāts, tad uh, nedrīkstētu tomēr arī aizmirst to, kā mēs varam nākotnē izmantot šos te pīs līdzekļus un kā mēs varam investēt un veidot labāk nākotni. Es arī gribētu vērst jūsu uzmanību uz uh, Belfāsts rajonu, ko esmu pārstāvējusi ilgus gadus Šankals rajonu. Tur ir lielākoties protestanti, lojālisti, un ja es būtu Un 70% no visiem gadījumiem, kad kāds eh, cilvēks tika nogalināts, eh, ir norisinājušies divu jūdžu attālumā no šī te rajona, radiusā ap šo te rajonu. Uh, Šajā te kopienā ir ļoti zems izglītības līmenis, liels bezdarbs, kas jau paudzēm ilgi turpinās, un tā, es domāju, ka tieši tāpēc PIS programmām vajadzētu investēt arī nākotnē, lai tā varētu palīdzēt jauniešiem, un es domāju, ka tas ir arī saskaņā ar Eiropas Savienības 2020. gadu stratēģiju. Un tādējādi mūsu jaunieši vai jauniešus varētu padarīt par ieinteresētajām pusēm, lai palīdzētu viņiem izglītoties, iegūt darba iespējas. Un es domāju, ka mums arī ir jāparaugās uz uh, sieviešu, se, nu, sieviešu lomu Ziemeļīrijā. Tā ir tāda joma, kas ir pierādījusi sev kā tādu ļoti ilgspējīgu un, un kas ļoti palīdz sievietēm gan iegūt jaunas darbvietas, gan citos jautājumos. Es gribētu sacīt, ka es gribētu lai diskusijās par pīs nākotnē tiktu pārskatīts, pārskatīt tie jautājumi, kuriem ir bijusi, nu, tāda kā priekšroka iegūstot pīs finansējumu, piemēram, bijušo cietumnieku grupas. Ja mēs domājam, 94. gadā, kad pirmoreiz tika pasludināts pamieris, 98. gadā pēc lielās piekdienas uh, līguma cietumnieki tika atbrīvoti, es domāju, ka Eiropai ir jāpajautā, kurā brīdī jūs pārstājat būt bijušais ieslodzītais un kurā brīdī jūs kļūstat par parastu pilsoni. Es domāju, ka tie ir tie aspekti, kas būtu jāņem vērā, izvērtējot, ko mēs esam izdarījuši un vienlaiks virzoties tālāk nākotnē. Paldies! Paldies, Kēlī kungs, lūdzu! Paldies! Priekšsādātājs kundze. Es pirmkārtām es. Uh, Gribu teikt, ka uh, Džona uh, Nikolsa kungs, kas šodien izteicās pirmais, bija pirmais, kas arī 95. gadā strādāja pie visiem šiem procesiem uh, sadarbībā ar īrijas fondu. Un es uh, ar vienu labāk saprotu to, kāda privilēģija man gadījās pirms pāris mēnešiem apmeklēt Ziemeļīriju. Es eh, braukāju pa, pa šo te teritoriju kā tāds turists, bet nekad neuzdrošinātos braukt uz problemātiskajiem reģioniem Jāsaka, ka atvaļinājuma laikā pret mani izturējās ārkārtīgi uh, sirsnīgi. Es varēju pasakot tam, kā ir, kādi, kādi, kādi panākumi ir bijusi visam, visam šim miera procesam. Nevar teikt, ka miers ir pilnībā garantēts, Pagājušo gadu vien Belfastā, diemžēl, atkal tika nogalināts. Vakar tika nogalināts e, kāds no karavīriem Belfastā un ir nepieciešams turpināt darbu pie miera stiprināšanas. Kā Denis un pats norādīja savās runās, īpaši liels darbs veicams tajās zonās, kuras ir grūti sasniedzamas. Uh, kur disidenti varētu mēģināt atkal meklēt cilvēkus, kas ir karēvīgi noskaņoti, un rekrutēt viņus, pievērst savā, savām aprindām, tādējādi stiprināt sektantismu. Es biju ASV nesen tikos ar kongresa pārstāvjiem, un es gribētu šeit uzsvērt eh, ASV lomu miera iedibināšanā Ziemeļīrijā. Es domāju, ka ja mēs viņiem lūksim, arī viņi būs gatavi mūs atbalstīt ar finansiālu ieguldījumu procesu turpināšanai. Uh, Kā Dajana pareizi teica, šie centieni pilnībā saskan ar stratēģiju Eiropa 2020, un tas ir arī pilnībā saskaņā ar Eiropas Savienības dibinātāju domām, ar Šūmaņu, manē domām par to, cik svarīgs ir miers. Es gribētu pateikties visiem, ceru, ka varēsim turpināt šīs programmas. Un nobeigumā gribētu teikt, ka šorīt tiekoties ar kolēģiem, viņi ļoti augstu vērtē jūsu lomu, Hubners kundze, šajos procesos kā komisāre. Paldies, Šonkungs, un pēc tam pats Kal Kalgans atkal. Paldies! Es gribētu pateikties par to, ka jūs atbildēsiet uz mūsu jautājumiem. Un eh, paldies mūsu viesiem par viņu uzstāšanos. Un mm, paldies gan Runīkungam, gan. Um, gan otram eh, viesim, Kolgan kungam. Un Es atceros, kā a, pats Kolgans bija ieradies jau sen atpakaļ un centās pārliecināt Eiropas parlamentu par to, ka ir nepieciešams turpināt a, palīdzību a, īrijai, un tas notika jau sen. Un tad, kad Eiropas parlamentam tika lūgts finansiāli atbalstīt eh, visus šos procesus Sīrijā, tad es neatceros nevienu parlamentu deputātu, kas būtu pret to um, iebildis. Jums noteikti vajadzētu atcerēties, kas spēlēja galveno lomu um, visā šajā procesā. Tas bija bijušais īrijas premjerministrs, kas uh, nesen aizgāja mūžībā. Uh, Un eh, tad, kad bija visas šīs problēmas, tad Žaks Delors uzreiz teica, ka eh, Eiropa atbildēs praktiskā veidā nekavējoties. Un eh, tā atbilde, ja palielinot fondu Sīrijas fondam un tādā veidā veicināja iezlīgumu Īrijā. Ja Un tād gan šis īrijas fonds, gan PIS programma centās sasniegt ļoti daudz dažādus mērķus. PIS cenšas mm, veicināt to, lai cilvēki satiktos, bet savukārt īrijas fonds vairāk darbojas ar tādām praktiskām lietām. Un uh, Visas šīs iniciatīvas tiešā veidā ir radījušas 41 tūkstošu darba vietu un netiešā veidā 17 tūkstošu darba vietu. Un es gribētu uzsvērt to, cik svarīgi ir turpināt visas šīs iniciatīvas, gan pīs iniciatīvu, gan arī uzturēt šos īrijas fondu. Un uh, Es esmu rakstījis ļoti daudziem īrijas draugiem eh, ASV kongresā, meklējot vēl papildus fondus, jo ja mēs to varētu dabūt, tad tas mums būtu papildus uh, finansējums, taču arī viņi to nedotu, tad es nezinu, vai to varētu izmantot kā tādu aizbildinājumu, lai Eiropas parlaments un institūcijas arī nedotu šo finansējumu. Uh, Es domāju, ka mm, mums nevajadzētu tagad izgudrot nekādu nekādus jaunu juridisku pamatu pietiek ar to, kas mums jau ir. Te tika pieminētas ļoti daudzas problemātiskas vietas Eiropā - Kipra, Balkāni, Basku zeme, nu, protams, tagad vēl arī Ziemeļāfrika. Un viss, kas ir noticis Ziemeļīrijā, varētu kalpot kā piemērs. Un tagad joprojām nāk lūgumi pēc papildus finansējuma. Un mm, dažādi pārstāvji ierodās Briselē laiku pa laikam, un es domāju, ka mums noteikti būs iespēja eh, tikties ar viņiem. Es nāku no Donigols, kas ir otra pusu robežai. Un, protams, ka mēs necietām tādā mērā kā Ziemeļīrijā, vismaz no tāda cilvēciskā aspekta, taču ekonomiski mēs cietām, jo e, es esmu šo cilvēku pārstāvis un vēl četru grāfistu pārstāvis. Uh, Un kā politiķis esmu diezgan egoistisks un es gribu, lai būtu vairāk un vairāk fondu un lai būtu gan labklājība, gan miers un lai tiktu turpināt šis labais darbs arī nākotnē. Paldies, saka priekšsēdētāji, un tagad pēt varbūt jūs gribat atbildēt šiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pavisam īsi um, atbildēt. Progress, kas ir panākts uh, PIS programmas rezultātā, es varētu par to runāt ilgi un gari, taču es gribu dot tikai divus piemērus, proti vēlēti pārstāvji pašvaldībās uh, tieši grafisēs, kas ir uz robežas. Uh, Viņi izstrādā daudzgadu plānus, uh, saskaņā ar kuriem viņiem ir jāvēršās pie savām vietējām kopienām, un tas pats notiek uz robežām. Tas nebūtu varējis notikt bez PIS programmas. Tas ir ļoti liels progress, un otrs piemērs ir, ka uh, tagad ir atvērtas tik daudzas durvis, kas bija tik ilgi slēgtas, un tik daudz cilvēki, kas runā cits ar citu, lai gan agrāk tas bija neiespējami, un uz ielas tagad ir cilvēki no abām naidīgajām pusēm, uh, kas palīdz policijai atrasināt dažādus konfliktu gadījumus Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi nākotnē. Un visbeidzot, pavisam īsi. Jautājums bija par to, kas būs jaunajā PIS programmā. Man liekas, ir svarīgi pateikt, ka mums nav kaut kādu gatavu ideju. Mēs um, konsultēsimies par to, lai eh, tiktu ietvērtas visu iesaistīto pušu, abu iesaistīto pušu rūpes un bažas. Un nākotnē PIS programma būs domāta tam, lai e, tajā dalītos plašāk. Es gribētu aicināt komiteju, ja jūs uzskatāt to par vajadzīgu, apmeklēt Ziemeļīriju un paši pārliecināties par to, kā tas ir būt uz ielas un pašiem izjust kas vēl ir jādara. Es zinu, daži no jums to ir darījuši pagātnē, mēs par to jau priecājāmies, bet mēs tāpat priecātos, ja jūs apmeklētu gan Belfāstu, gan atlikušo Ziemeļīriju, lai pārliecinātos paši, kāds ir progress un kāds darbs vēl ir veicams nākotnē. Paldies, saka priekšsēdētāji Denis, vai jūs gribētu kaut ko pateikt? Um, priekšsēdētāji, es domāju, ka svarīgākais ir tas, lai mēs atbildētu uz jautājumu, vai tas tiešām ir vajadzīgs tikai mums, lai šo naudu sameklētu. Es domāju, ka nē, gribētu uzsvērt, ka esam daudz domājuši par visiem šiem jautājumiem, esam ieguldījuši daudz laika, debatējot par mūsu nākotnes lomu, par to, vai esam, varam būt noderīgi. Esam konsultējušies ar vietējām struktūrām, ar dažādām citām iesaistītām pusēm. Uh, un nebūtu prasījuši vairāk naudas un pagarinājumu, ja nejustu, ka tas ir kaut kas ļoti iedarbīgs. Mēs esam tiešām veikuši šīs konsultācijas, un arī valdības ir konsultējušās ar dažādiem avotiem. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi mums visiem kopā prasīt papildus līdzekļus, lai varētu turpināt šo darbu, kas tik labi ir iesācies. Lielas paldies! Gribētu informēt kolēģus, kas ienāca vēlāk, ka šobrīd notiek uzklausīšana ar diviem cilvēkiem, kas ir atbildīgi par ļoti būtisku programmu ieviešanu Ziemeļīrijā. Viena no tām ir PIS programma, tā ir īpaša Eiropas Savienības programma, un šeit ir tās vadītājs pats Kolgans, un otrs viesis ir Denis Rūnīs no Startautiskā īrijas fonda, kurā Eiropas Savienība un dažas dalību valsts ir maksājuši liels līdzekļus pēdējo gadu laikā. Pēc šīs vasaras mēs pieņemsim svarīgus lēmumus par to, kas notiks tālāk ar šīm te programmām, it īpaši teritoriālās sadarbības programmām. Mēs kā reģija komiteja savulaik piedāvājām palielināt finansējumu šīm programmām. Un šodien šie abi uzaicinātie viesi mums stāstīja par to, kas ir sasniegts ar šīm programmām, kāda ir panākumi un vai vajadzētu tās turpināt vai nē. Jūs viedoklis, ka abas programmas vajadzētu turpināt. Šī informācija ir ļoti būtiska, mēs noteikti sazināsimies arī turpmāk, un jūs tikko kā izteicāt uzaicinājumu mums. Uh, doties uz īriju un arī palīdzēt tālāk finansēt programmas nākamo gadu laikā. Es ceru, ka mēs varēsim piepildīt šo aicinājumu. Lielas paldies uzaicinātiem viesiem par to, ka viņi ieradās šodien mūsu sēdē. And, uh, Dāmas un kungi, mēs pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, un tā ir balsošana. Vispirms pārbaudīsim vai darbojas balsošanas iekārtas. Um. Okay, can we open? Uh, we are voting already. Okay. So the vote is open. We, we are checking the machines. Pārbaudīsim balsošanas iekārtas vienkārši. Nobalsosim uh, tā, it kā būtu sācies balsojums.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 Sāksim ar Džordžijas Stavrakakis ziņojumu par atzinumu, kur tika iesniegts 41 grozījums. Ir vesela virkna kompromisu grozījumu. Sāksim balsot par pirmo grozījumu, lūdzu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Pirmais kompromiss, kurš par? Pret? Vēlreiz kompromiss numur viens, kurš par? Kurš pret? atturs pieņemts. Sestais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otrais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Septītais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Devītais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Devītais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 23. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 24. grozījums, kurš par pret Pārbaudīsim elektroniski balsojumu par 24. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 26. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 28. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Desmitais, grozi, desmitais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 30. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 31. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 33. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 38. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Un tagad galīgais balsojums. Balu, balsosim elektroniski par visu atzinumu kopumā. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Atzinums pieņemts ar 36 balsīm par un 4 deputātiem atturoties. Es sveicu referentu. Pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. So we go now to the vote on uh, opinion. Balsosim par nākamo atzinumu, ko sagatavojas Jānis Olbrihts par Eiropas Savienības uh, ikgadējiem budžetam piemērojumiem finanšu noteikumiem. Devītais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais grozījums, kurš par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Man likās, ka pieņemts, bet labāk tomēr pārbaudīsim. Sākam balsot par pirmo grozījumu elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts ar lielu balsu pārsvaru. Desmitais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais grozījums, kurš par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. Vienpadsmitais grozījums, sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 12. grozījums, kurš par? Pret. Apturas noraidīts. Trešais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Man šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par trešo grozījumu. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts ar 29 balsīm par. 20. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Pirmais kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 17. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 16. grozījums. 16. atkrīt, saka priekšsēdētāj, 18. kurš par? 18. grozījums, kurš par? 16. grozījums atkrita. Nē, es atvainojos, saka priekšsēdētāj, mums tomēr jābalso par 16. grozījumu. Kurš par, pret, atturas, grozījums pieņemts. 18. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 19. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 36. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Otrais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Sestais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 24. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Septītais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 29. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 30. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 31. grozījums. Kurš par? Pret pret, atturas, noraidīts. 32. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 33. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 8. grozījums, kurš par, pret, atturas, jāpārbauda elektroniski. Pārbaudīsim balsojumu par astoto grozījumu. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 27 pār, 13 pret, pieņemts. 38. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 39. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad balsosim par visu atzinumu kopumā. Jābalso elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Atzinums ir pieņemts. Sveicu referentu Obrecht kungu. Līdz ar to balsošana ir beigusies. Mēs varētu pāriet pie nākamā punkta, kas ir uzklausīšana, vai visas vajadzīgās personas ir šeit. Šķiet, ka komisijas pārstāvs vēl nav ieradies. Like Dargie kolēģi, es gribētu izmantot šo laiku, lai paziņot par lēmumiem, kādi, kādus ir pieņēmuši koordinātori šo pēcpusdienu par atzinumu un ziņojumu piešķiršanu. Sociālisti pārbaudīs, vai viņi būs ieinteresēti izstrādāt atzinumu par priekšlikumu padoms regulēju par autonomo muitas tarifu izbeigšanu Kanārijas salās, ja nē, tad to darīs priekšsēdētājs. Un otrs ir atzinums par ceļa karti par vienotās trans, vienotā transporta zonu, tas tika sociālistiem un demokrātiem nodots tālāk valsts palīdzības noteikumi vispārreiz nozīmes pakalpojumiem. Priekšstādātais pārbaudīs, vai reģija ir ieinteresēts un to varētu darīt priekšsēdētāji, tā kā grupas nav izrādījušas interesi par uh, dzimumu līdztiesības jautājumiem. Mēs izlēmām, ka Elizabete Šreiter varētu to darīt, un priekšsēdētāja parakstīs vēstuli ar um, reģiju komitejas atzinumu, un to mēs uh, ar vēstuli nokārtosim. Runājot par normatīvo paketu attiecībā uz 2013. 13. gadu kohēzijas politiku, mēs esam pieņēmuši šādus lēmumus. Tātad koordinātori nolēma attiecībā uz vispārīgo regulējumu, kur vēl nav pieņemts lēmums priekšstādātā konferencē, bet neraugoties uz to, mēs esam izlēmuši, ka referenti, līdz referenti būs no sociālistiem un demokrātiem un tautas partijas. Uh, Bet, ja priekšsēdētā konferences lēmums būs negatīvs, tad mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma. Runājot par regulu attiecībā uz Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku, tā, par, pie tā strādās tautas partija, tālāk pie teritoriālās sadarbības ALDE, EGC nodots tautas partijas grupai, kas attiecas uz atzinumu par sociālo fondu, sociālistu un demokrātu par to atbildējis. Uh, par daudzgadu finanšu schēmu, pie tā strādās tautas partija un kopējās strateģiskais ietvers, kur mēs vēl nezinām, kāda būs juridiskā procedūra, kuru pieņems Eiropas komisija. ECR ir izteikusi interesi, bet mēs šobrīd nevarējām vēl pieņemt lēmumu. Tad mēs jau runājām arī par pašiniciatīvas ziņojumiem un esam tik vien, panākt vienošanās par diviem pašiniciatīvu ziņojumiem, viens no daudz partijas par kohēzijas politikas lomu attālajos reģionos Eiropas Savienības stratēģijas 2020 ietvaros, un otrs ir par uh, kohēzijas politiku. Šajās sakrībā sociālisti solījās ļoti drīz nāk klajā ar pašiniciatīvu ziņojumu, un arī tautas partija ierosināja iespēju izstrādāt eh, ziņojumu par īstenošanu 2011. gadā saistībā ar Baltijas jūras stratēģijas rezultātiem. Vēl daži jautājumi nav atrisināti. Šobrīd mums ir seši pētījumi, kas vēl nav pabeigti, un mēs ceram, ka jūlijā mēs varēsim ierosināt jaunu ārējo pētījumu, bet pie tā mēs turpināsim strādāt sadarboties ar sekretariātu un politiskajiem padomdevējiem, un tad mēs redzēsim, ko izlemsim, un tas būs zināms tad jūlijā. Tas arī viss no mans puses par informāciju, vai šobrīd pie mums ir ieradušies cilvēki, kuriem ir jāpiedalās uzklausīšanā par ārpus Eiropaisko dimensiju. Komiteja apstiprina koordinātoru sanāksmes rezultātus. Lambert kungs, jūs vēlaties ap, apsprīd, apstrīdēt savus lēmumus? Nē, jūs tikai gribējāt tos apstiprināt. Nu, labi. Tad es izdaru secinājums, ka komiteja ir atbalstījusi koordinātoru lēmumus. Šobrīd mēs gaidām kolēģis no Eiropas komisijas. Uh, un lai viņi mums pastāstītu par trim jautājumiem. Varbūt mēs varam kādu citu punktu tikmēr izskatīt. Smalkās kundze ir mūsu vidū. Visi ēnu referenti ir ieradušies. Uz paska kungs. Un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 Vēlāk varbūt mēs varētu sākt ar Smolkovas kundas atzinumu, un tad, ja ēnu referenti ierodas vēlāk, tad viņi varētu izteikt savu viedokli pēc tam. Līdz ar to mēs nezaudētu desmit minūtes. Došu vārdu Smolkovas kundzei. Lielas paldies, priekšsēdētāji, godētie kolēģi! Es sākšu ar pašu būtiskāko. Šobrīd Eiropā ir 20 miljoni bezdarbnieku, un līdz ar to ir jārada jaunas darba vietas, un tas ir jādara, lai īstenotu Eiropas Savienības stratēģiju 2020. Ir īpaši, ja mēs ņemam vērā tos izmērāmos mērķus. Vispirms Es gribētu norādīt, ka Regīnas Bastosas kundzes ziņojums bija ļoti, ļoti labs, izsvērts, un es sav, atzin, savā atzinumā esmu to arī paudusi. Jums visiem ir pieejams mans atzinums, un es to neatkārtošu. Es gribētu tikai sacīt to, ka izglītība jebkurā formā ir ļoti nozīmīga. Tas attiec gan uz mūža izglītību, gan uz uh, skolas izglītību. Un jāsaka, ka apmācības procesā, procesu ir jāpielāgo nodarbinātības uh, tirgus situācijai. Mums trūkst kvalificētā darba spēka un ir ļoti liels pieprasījums pēc kvalificētā darba spēka. Bet ir jābūt, ir jāsaprot arī tas, ka vienalga vienmēr būs arī nekvalificētais un mazāk kvalificētais darbs, un visi jau nevar kļūt par kvalificētiem darbiniekiem. Un kā reģi komitejas pārstāvēs gribētu vērst jūs uzmanību arī uz to, ka mums ir efektīvi jāizlieto finanšu līdzekļi, lai mēs varētu izstrādāt jaunas izglītības aktivitātes un radīt jaunas darba vietas. Eiropas fondiem ir jāspēlē nozīmīga loma attiecībā uz mūža izglītību, uz um, ja, ja, jaunu profesiju apgūvi un uh, lai varētu arī izglītot cilvēkus MVU ir jāiesaist pētniecībā un attīstībā Eiropas attīstības fonds un Eiropas fonds, lauka attīstības fonds un reģionālās attīstības fonds. Un tās ir tās vietas, kur, kuras varētu palīdzēt radīt jaunas darba vietas. Es domāju, ka jauna darba vietu radīšana. Uh, varētu tikt veicināta, ja šos līdzekļus ņemtu ne tikai no Eiropas kases, bet arī pie, tiktu piesaistīts privātais kapitāls un citi līdzekļi. Pastāv ļoti liels atšķirības nodarbinātības jomā 27 dalību valstīs, un, arī attiec, un tas pats attiecas arī uz jaunu darbu vietu radīšanu. Tāpēc ir ļoti būtiski, lai visas dalību valsts piedalītos šajā programmā, lai tā pozitīvā pieredze, ko mēs iepriekšējo gadu laikā esam guvuši, uh, piemēram, Austrijā vai Vācijā attiecībā uz jauniešu nodarbinātību un viņu jauniešu iespējām darba tirgū tiktu izplatīt arī uz citām dalību valstīm. Godātie kolēģi, kā es jau sacīju, jūs jau rakstiski esat saņēmuši man atzinumu, un es ļoti ar, ar prieku uzklausīšu jūsu komentārus. Paldies! Paldies! Matos kungs, pirmais ēnu referents no Tautas partijas lūdzu. Mulțumesc, doamnă președintă. Consider deosebit de important acest aviz. Priekšsēdētāji, šis atzinums, manuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīgs, un es gribētu pavisam īsi pievērsties dažiem aspektiem. Pirmkārt, Mums ir jārod pareizais līdzsvars starp izglītību no vienas puses, jo ar izglītības un apmācības palīdzību mēs par, rūpējamies par šo te sagatavošanas darbu. Līdz ar to ir jābūt līdzsvaram, izlietojot līdzekļus no labzināmajiem Eiropas fondiem. Te es pirmkārt domāju SF, um, EFRU tātad lau, lauksaimniecības, lauka attīstības fondu un tāpat arī mūža izglītības programmu, programmu progres, kas ir veiksmīgi beigusies. Bet tajā pašā laikā mums ir arī pietiekami liela vērība jāpievērš maziem un vidējiem uzņēmumiem, tāpēc ka divas trešdaļas jauno darba vietu, kas tiek radītas, būtu jārada tieši šajā te MVU sektorā. Es um, apsveicu šo te programmu jaunu prasmi un jaunu darba vietu radīšanai kā daļu no 2020. gada stratēģijas. Un es domāju, ka mums, tik, ja mēs tik tiešām vēlamies parūpēties par ilgspējīgu ekonomikas politiku, tad mums ir nepieciešami labi izglītoti strādājošie darbinieki. Uh, Tāpat mums ir jāņem vērā Eiropas Savienības eh, iedzīvotāju novecošanās tendence un eh, migrācija. Un līdz ar to es gribētu sacīt, ka ir nepieciešams izlīdzsvarotas attiecības starp juridisko vai tehnisko šķēršļu novēršanu un vienlaiks ir eh, jāraugās, kā radīt pietiekami daudz jaunu darba vietu Eiropas Savienībā, bet te pašā laikā ir arī jādomā par eh, pensiju tiesībām un eh, kā šo situāciju izvērtēt. Paldies par jūsu uzmanību un paldies par labo sadarbību izstrādājot šo atzinumu. Alde Viktor Uspaskis. Aldes vārdā Viktors Uspaskis, lūdzu. Want to take floor. No, thank you. So Nē, labi, tad Ukačejieskas kundze. E, dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, gratuluję. Tas e, paldies priekšsādātājs kundze. Es vēlētos e, apsveikt Molkovs kundze par šo ziņojumu. Man liekas, tas ir ļoti labs. Es tikai gribēju atzīmēt vienu lietu, kas tur neparādās, bet ko tur vajadzētu ietvert. Uh, tā kā bezdarba līmenis jaunu un ļoti izglītotu cilvēku vidū ir ļoti augsts, tad, manuprāt, to vajadzētu īpaši uzsvērt. Tāpat arī ir jāuzsver vienlīdzīgas iespējas darba tirgūs sievietēm. Paldies! Es tā saprotu, ka Vairāk neviena runātāja nav, saka priekšsādātāja, ja komisija negrib neko teikt. Nē, vēl Lamberts man iztenrojas. Man ir tikai mm, mazs komentārs, maza piezīme. Mēs runājam par konkurētspēju un par Eiropas konkurētspēju, par izglītību, par skolām. Mm, tā tiešām ir atslēga. Un tāpēc ir divas piezīmes. Pirmkārt, vismaz tas, ko es redzu savā valstī, saistībā ar Eiropas sociālo fondu, tad ir nacionālā programma, un es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai e, tā tiktu e, ieviesta tādā decentralizētā un vispārīgā veidā, jo atšķirība ir tāda, ka ar sociālo fondu un reģionālo, reģionālās attīstības fondu nodarbojās ka, eh, ar katru cita ministriju, un tas īstenībā nedarbojās. Mums vajadzētu īpaši to uzsvērt. Ir jāprasa pēc decentralizācijas, nu, un otrs attiecās uz Vesvals kundzes ziņojumu Ja jūs runājat par prasmēm, kas attiecās uz cilvēkiem, kas ir vecāki par 50-55 gadiem, te jau arī runa par attieksmi. Nu, tas ir jāņem vērā, ka Eiropā cilvēki bieži vien paliek bez darba, vai nu viņi grib to vai nē, ja viņiem ir pār 50 gadiem. Un tāpēc mums ir jāņem vērā to, ka mūsu sabiedrība noveco un arī jaunieši ir bez darba, un tas tā nevar būt. Viņiem ir jāstrādā, tad, ka mums ir nepieciešams visas rokas un visas galvas, kas vien var darboties nākamo 20 gadu laikā, un tas ir ļoti ļoti ambiciozs mērķis, bet ja es paskatos, kam tad ir tās stratēģijas, tad, nu, godīgi sakot, man pārņem izmisums. Tik maz viņi ir. Nu, tādēļ es gribētu tādus pāris ļoti gudrus grozījumus, un es droši vien kaut ko tādu izstrādāšu. Paldies! Paldies, Lamberts, saka priekšsēdētāji, vai vēl kāds grib kaut ko piebilst? Uh, Smolkovs kundze, vai jūs gribētu kaut ko piebilst, atbildēt? Máme malo času na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Priekšsēdētājs kundze, mums ir ļoti maz laika grozījumu iesniegšanai. Es sazināšos ar ēnu referentiem un es eh, ar nepacietību gaidu mums turpmāk sadarbību. Paldies! Man liekas, tas ir ļoti svarīgi tādēļ, ka mums ir īss grozījuma iesniegšanas termiņš, tādēļ es lūkšu ēnu referents un tos kolēģis, kas gribētu bagātināt vai paplašināt ziņojumu ar saviem grozījumiem, iesniegt tos līdz 22. jūnija pulksten sešiem vakarā. Tas faktiski ir līdz rītdienai. Mums ir ļoti maz laika grozījuma iesniegšanai, tādēļ pateiksimies Smolkovs kundzei, un ar to tad arī šis jautājums ir izskatīts, un tagad varam pāriet pie uzklausīšanas, kas mm, mums būs saistībā ar reģionālās politikas ārpus Eiropisko dimensiju, un šeit mēs uzklausīsim divus kolēģijus, Rafaelu Gulē un Čārlzu Vaitu. Un tad, ja Peters Berkovits ieradīsies, tad mēs uzklausīsim arī trešo viesi. Lūdzu, Rafael Gulē, vārds jums. Lielas paldies par iespēju sagatavot ziņojumi jums, un tas ir tikai taisnīgi, jo mēs strādājam ar valstīm ārpus Eiropas Savienības, un tas pateicoties, tas notiek eh, pateicoties eh, Eiropas parlamenta atbalstam lielā mērā, nu jau trīs gadus pēc kārtas. Ko tad mēs darām? Vispirmām kārtām mēs pienes esam savu ieguldījumu Eiropas strateģiskām attiecībām galvenokārt ar Ķīni, Ķīnu, Krieviju, Brazīliju. Un tas notiek Austrum partneru attiecību ietveros. Tāpat mēs sadarbojamies ar Ukrainu, Moldāviju un Gruziju. Un tad vēl viena svarīga lieta. Dialoga uzsākšana nav priekšnosacījums tam, lai būtu sadarbība ar mums. Nu, un tad, kad mēs sadarbojamies ar trešajām valstīm, tad mēs cenšamies arī uzspodrināt Eiropas Savienības tēlu un arī pastāstīt par to, kāda ir ekonomiskā attīstība Eiropas Savienībā un tādā veidā Mēs varam pastāstīt, kas mums notiek ļoti dažādās jomās - apkārtējā vīde, tirgus, attīstība. Un, protams, mēs runājam ne tikai paši par sevi, par Eiropas komisiju vai tam līdzīgi. Mēs mm, dalāmies arī dažādajā pieredzē, kas mums ir Eiropas reģionā. Es jums varu parādīt Mums ir tāda brošūra, kas ļoti labi parāda, ko mēs cenšamies darīt un kā mēs cenšamies iedvesmot valstis, kas ir ārpus Eiropas Savienības, jo tagad mums vairs e, ne tikai krieviski, ķīniski un citās valodās ir šī brošūra, bet arī armēniski un uh, e, gruzīniski un vēl citās. Uh, Mēs cenšamies izmantot visas iespējas šīs. Mm, šis darbs tika uzsākts pirms pāris gadiem, un citādi mēs nemaz visu nevar, to nevarētu paveikt. Nu, tomēr Tagad mēs vairs neesam tā koncentrējušies kā agrāk uz lielām konferencēm un sanāksmēm. Mēs tagad vairāk mm, koncentrējamies uz praksi, uz apmeklējumiem uz vietas un uz pieredzes apmaiņu ar Eiropas Savienību, ko mēs tik tālu esam izdarījuši. Vismaz līdz 2010. gadam mēs uzsākām dialogu ar Moldāviju un Grūziju. Mēs vienojāmies mm, par dažādām lietām par spīti politiskai nestabilitātei, un tas nozīmē arī, ka administrīvās struktūras nav stabilas. Kā rezultātā mēs nevarējām sasniegt tos mērķus, ko šīs valstis sākotnēji izvirzīja. Nu, mēs nevaram strādāt visās frontēs reizē, bet nākamnedēļ vienalga mēs plānojam doties uz Moldāviju, lai piedalītos seminārā, kurā būs arī pārstāvi no Latvijas un uh, citām valstīm, lai paskaidrotu, kāda ir reģionālās politikas principi Eiropas Savienībā. Mans fonds arī ļoti lielā mērā bija ieinteresēts. Uh, sadarbībā ar Ukrainu, bet tur nomainījās reģionālās attīstības ministres, un, protams, tas nenotika mūsu dialogu pēc joks. E, nē, nu, tur e, vienkārši eksistē reģionālās attīstības mm, ministrija, kas tika pievienot ekonomikas ministrijai, un līdz ar to mums nomainījās cilvēks, ar kuru bija kontakts. Tāpat mums ir arī citas reģionālās iniciatīvas kopā ar. Mm, kopā ar ECO. Un, kā jau es teicu, mums eh, pagātnē, teiksim, mēs esam organizējuši konferenci gan Briselē, gan Vagadugu. Uh, un mēs cenšamies tādā koncentrētā veidā atbildēt uz lūgumiem, ko mums izsaka trešās valstis. Un visveiksmīgākais piemērs mums līdz šim ir sadarbība ar Brazīliju. Mēs tiešām uzskatām, ka šī sadarbība ir nākusi par labu tam, lai sagatavotu Brazīlijas reģionālās politikas otro kārtu un uh, tur mēs sadarbojamies ar Nacionālās integrācijas ministriju. Un tas viss ir atspoguļots ne tikai, ja mēs runājam par to valstu skaistu, ko mēs sadarbojamies, bet arī par jautājumiem, ar pie kuriem mēs strādājam. Mēs pavisam nesen organizējām seminārus, kur tika uzaicināta arī Brazīlijas revīzijas palāta. Uh, un tad viņi varēja pārliecināties par to, kā um, tiek veikts audits, un tas bija ļoti interesanti, varbūt daži no jums kaut esat saistīti ar to visu, un tad es gribu jums tiešām pateikt, ka to pavisam vaļsirdīgi, ka mēs vienmēr pieminam to atbalstu, ko mums nedz Eiropas parlaments. Tāpēc mums ir ļoti dažādi darbības veidi, gan tādi vispārīgāki, gan ļoti konkrētas vizītes, jau apmeklējot valsts tur uz vietas. Mums ir kontakti ar Ukrainu, ar Moldāviju un ar Grūziju, un Mēs ļoti priecājamies, ka mūsu vizītes laikā tika iesaistīti arī mm, pārstāvji no jūsu komitejas. Mēs bijām 20 cilvēku delegācija no Eiropas Savienības. Es jau tātad teicu, ka mums ir ļoti veiksmīgs dialogs ar Brazīliju. Es gribētu arī uzsvērt, ka mums ir dialogs ar Ķīnu. Uh, kas attīstās, nu, un tur ir tāds um, dalījums, ir gan informācijas sesijas, gan arī braucieni tur uz vietas. Un mēs ļoti priecājamies par to, ka uh, Van Nistelroja kungs varēja piedalīties šajā apmācības sesijā, kas notika šī gada martā. Kaut arī pagaidām ir ļoti grūti spriest par šī dialoga rezultātiem, es domāju, ir interesanti tomēr piezīmēt, ka ķīnieši šo to tomēr ir pārņēmuši no mums, īpaši attiecībā uz uh, konverģences reģioniem. Es negribētu tagad detalizēt komentēt, kāds ir šis dialogs, bet man liekas, ka šāda veida sadarbība ir ļoti laba. Tad, kad mēs runājām par Krieviju, tad arī jāsaka, ka tas ir viens no strateģiskajiem partneriem, ko es līdz šim neminēju. Kontakti mums ir sarežģīti. Un uh, bijis tāds um, skartākais jautājums ir par monosektorālajām pilsētām. Un es domāju, ka arī šeit mēs, kā Eiropieši, varam dalīties pieredze. Varbūt te arī beigšu un būšu priecīgs uzklausīt jūs jautājums. Priekšādātājs saka, varbūt uzklausīsim Čārlzu vispirms. Jā, es gribētu papildināt to, ko stāstīja Rafaels tā palīdzība, ko mēs saņēmām no Eiropas parlamenta līdz šim, ja mēs runājam par kaimiņu attiecībām, tad jūs palīdzējāt programmu attīstībā. Mm, tiek veidot pilotu projektu un pilotu reģionālās attīstības projektu, taču, lai uzsāktu dialogu, ir ļoti svarīgi piesaistīt ekspertus Pirmkārt, uzaicināt viņus šeit Eiropā, lai uzsāktu vispār kaut kādas debatas. Un šeit jāsaka, atbalsts no Eiropas parlamenta puses ir bijis lielisks jūs palīdzējāt šīs strateģiskās sarunas uzsākt. Un tagad mēs skatāmies ne tikai uz austrumiem, uz austrumu kaimiņu valstīm, bet arī uz dienvidiem un skatāmies, vai Ziemeļāfrikas reģionā, piemēram, Tunisijā, Marokā, varēsim arī šo pieredzi izmantot. Uh, šo valstu e, iedzīvotāji ļoti e, ar tādām lielām cerībām gaismīgi skatās uz reģionalizācijas jautājumiem, un es domāju, ka mūsu pieredze var izrādīties viņiem ļoti noderīga. Paldies! Pīter, es saprotu, ka jūs runāsiet nedaudz vēlāk. Tagad mēs varētu uzsākt debats par šiem diviem pirmajiem tematiem, un man īstelroja kungs ir pirmais, kas pieteicies runāt. Jā, paldies! man šķiet, ka tā jau ir tāda kā tradīcija, ka reizi gadā mēs runājam par to, kāds progress ir panākts pilotprojektu un sagatavošanās pasākumu jomā. Jūs pieminējāt dokumentu, kurus nevar atrast savos failos, varbūt, ka es vienkārši nespēju atrast šo te progresa dokumentu, bet uh, varbūt viņš mums vienkārši nevar izdalīt. Mēģinu pārcelēt prātā to, ko uzklausījām tikko kā no jums. Es domāju, ka ir svarīgi, lai būtu kaut kādi taustāmi rezultāti. Jūs pieminējāt braucienu uz Ķīnu, mūsu braucienu uz Ķīnu. Jūs teicāt, ka šis dialogs eh, reģionālās politikas jautājumu risināšanā būtu jāveido vairāk kā solidārs dialogs arī ar tādām valstīm, kurām um, uh, ir citādāks attīstības līmenis nekā mūsējies. Ja mēs skatāmies uz piekrastes reģioniem Ķīnā, tad tur notiek ļoti strauji urbanizācijas procesi. Tur skaidri parādās tas, cik noderīgi varētu būt Eiropas pieredze. Relatīvi bagātāki reģioni dažādās valstīs pievelk iedzīvotājs. Citus reģionus mēs mēģinām stimulēt, izmantojot kohēzijas politiku, un tad visi kļūst bagātāk šīs darbības rezultātā. Eiropa ir kļuvusi pārtikušāk vienotā tirgus dēļ. Bieži vien man ārzemnieki jautā, kāds ir Eiropas veiksmes stāsta noslēpums. Es domāju, ka šis jautājums pats par sevi jau ir milzu kompliments, kas mums tiek izteikts. Šo, šobrīd mēs runājām, manuprāt, par 12. vai 15. daudzgadu plānu reģionālās politikas starptautiskai dimensijai, bet mēs redzam daudz un dažādus pavērsienus un notikumus Ķīnā, piemēram. Oktobrī atvērto durvju dienas laikā mēs Briselē varēsim saņemt ļoti plašu informāciju par reģionu sadarbību. Tie ir tie taustāmi rezultāti mūsu darbībai. kopā ar Ķīnu mums vajadzētu runāt par to, kā mēs varam risināt klasteru politiku problēmas, savulaik vienojāmies, ka reģionu izlīdzināšanas projektus varētu ieviest, izmantojot mūsu finanšu līdzekļus. Un Ķīna no savas puses piedāvā arī savus līdzekļus, cik es saprotu. Pagājušā gada beigās Ķīna tomēr paziņoja, ka viņi nepiedalīsies ar saviem finanšu ieguldījumiem. Uh, Šķiet, ka šobrīd šī sadarbība iet kā pa celmiem. Progress Ķīnas un Indijas pilsētās rada dažādus jautājumus par to, kā mēs varam risināt mūsdienīgu metropoļu politiku, pilsētu politiku. Vēl kāds jautājums, kas man interesē, ir finansējums. Mēs katru gadu atvēlam kaut kādus līdzekļus, un parlaments ir tas, kurš inicietēja šo sistēmu. Precīzāk, mūsu pašu komiteja ierosināja tādu pieeju. bet kā ir ar rezultātu pārbaudi? Minēšu kādu piemēru. Iespējams, būsiet pamanījuši, ka veselā virknē valstu uh, ir veikti pasākumi. Nu, piemēram, Ukrainā. Jūs uh, teicāt, ka esot grūtības ar dažu programmu ieviešanu gan Ukrainā, gan Krievijā. Varbūt vajadzētu pārstruktūrēt prioritātes vai pārskatīt tās. Jautājums ir par to, kā tieši nauda tiek izmantota. Vai tas atbilst jaunajām prioritātēm? Es nesen uzrakstīju uh, vēstuli pār ultraperifēriskiem reģioniem, to pozīciju un īpašajām vajadzībām, vai šos reģionus mēs vēlamies iekļaut tajā pašā ietvarā, vai tā varētu būt ārpeisk, ārpus eiropeiskā dimensija, piemēram, tādiem reģioniem kā salas. Varbūt jūs varētu mums pastāstīt, kāds ir jūsu viedoklis par to komisijā. Uh, Es galvenokārt gribētu arī saņemt šo dokumentu, jo man savādāk nav uz ko pamatoties. Paldies, Tekšēras kungs, lūdzu. Obrigado, senhora Presidente. Antes de mais... Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā es gribētu pateikties ekspertiem no komisijas pār viņu situācijas izklāstu. Ikreiz, kad es izsakos šeit reģionu komitejā, tad es vienmēr runāju par visatālākajiem reģioniem. Varbūt, ka jums, jūs tas jau garlaiko, ka es vienmēr atgriežos pie vieniem un tie pašiem jautājumiem, pie tām grūtībām, ar kurām mēs sastopamies visatālākajos reģionos. Nu, diemžēl man atkal jāatkārtojas, jo tur tiešām ir īpašas problēmas, ir būtiski šķēršļi, bet šodien es gribētu runāt par kādu citu problēmu. mūsu vistālākajiem reģioniem ir milzīgs potenciāls. Nevajag uz tiem skatīties tikai ar nožēlu vien. Ir lieliski piemēri, kur šie reģioni parāda, kāds tieši ir viņu potenciāls. E, tie ir izvietoti citos geogrāfiskā platuma grādos, citās zonās, kas ir īpaši aktuālas no kaimiņattiecību politikas viedokļa. Nu, piemēram, ja mēs apskatīsim Francijas Gvajānu, kas ir vienīgais Eiropas reģions, kurš atrodas netālu no Brazīlijas, reģions Salgvadelupe, Martinika ir ļoti tuvu Karību salām, tās ir Indijas okeānā. Mēs varētu izmantot šos reģionus kā tādu potenciālu reģionus, lai stiprinātu kaimiņu attiecības. Tādējādi Eiropas ietekme pasaulē varētu paplašināties. Vēl ir jāceras, ka Eiropas ietekme ir tik liela, lielā mērā tādēļ, ka tā ir šie tālie reģioni. Azoru salas, piemēram, ir arī tāds interesants reģions. Ir makro reģions, kurš atrodas ļoti tuvu Kabo Verdei. Šis makro reģions saņem līdzekļus no Eiropas Savienības kohēzijas fonda un var izmantot pārobežu sadarbības instrumentus. Un es domāju, stiprinot šos aspektus, mēs būsim tikai ieguvēji. Manuprāt, to vajadzētu atcerēties, runājot par to ziņojumu, par ko mēs spriedām šodien, par kohēzijas politikas nākotni. ir ļoti svarīgi atcerēties šo reģionu ģeopolitisko nozīmi. Iespējams, ka nepieciešams būtu lielāks līdzsvars starp transnacionāliem un pārrobežu jautājumiem. Vēl kaut kas, ko es gribētu pieteikt kā problēmu jautājumu šajās debatēs. Manuprāt, ir diezgan smieklīgi, ka mēs aprobežojam šo te pārobežu sadarbību uz kaut kādām distancēm, ja mēs te pieminam maksimālo attālumu 150 km starp reģioniem. Esam jau runājuši agrāk par šo problēmu, tad, kad apspriedām Marijas Terēzes ziņojumu. Es nezinu, kurš ir izgudrojis šo skaitli 150 km. Man liekas, tas ir no gaisa pagrābta skaitlis. Tas ir absurdi un muļķīgi izvēlēties šādu kritēriju. Jo tādējādi visi šie te attālie reģioni tiek pilnībā izslēgti no pārobežu sadarbības iespējām. Šorīt mēs uzklausījām komisāru Hānu. Viņš cita starpā teica, ka šis skaitlis tikšot pārskatīts. Es ceru, ka pārskats nenotiks tikai uz papīra vien, bet arī patiesajā dzīvē. Es domāju, ka šis skaitlis, no tā mums ir pilnībā jāatsakās no šāda kritērija. Varbūt, ka mēs varētu atvērt veseli virkni iespēju, kur Eiropas Savienības dažādie reģioni piedalās pārrobežu projektos, iekļaujot arī vistālākos reģionus. Lioro kungs, lūdzu, nākamais runātājs. Merci, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu atgriezties pie eh, ļoti tālu reģionu problēmas, ultraperiferisko reģionu problēmas. Es teiktu tā, Eiropas Savienībai ir tā laime, pateicoties šiem ultraperiferiskajiem reģioniem, būt klāt eh, visās pasaules daļās. Un bieži vien Eiropas Savienība, pateicoties šiem reģioniem, ir kaimiņa, liel, kaimiņu valsts lielajām attīstības valstīm, jaunatīstības valstīm no Reunions uz Ķīnu ir, jā, ir braucot jāpatara viena trešdaļa no tā laika, kas tiek patērēts braucot no Reunions uz Briseli. Tas ir milzīgas priekšrocības, kas nekādā veidā netiek ņemtas vērā mūsu lielajā kaimiņattiecību, lielajā kaimiņattiecību politikā. Eiropas Savienība neizmanto šo priekšrocību. Es gribētu, lai mēs pieņemtu zināšanu un atzīmētu to faktu, ka ultraperifēriskie reģioni ir aktīvas ārējās robežas Eiropai visā pasaulē. Tas ir politisks princips. Ja mēs to atzīsim, tad būtu pienācīgi šo politiku ieviest arī dzīvē kā vai nu ar šo te plašās kaimiņa attiecību politikas palīdzību vai kā citādi. Bet šeit ir acīm redzams tas, ka mēs neizmantojam šādu iespēju Eiropā, un arī citas valsts varētu būt ieguvējis no šādas pieejas. No pastiprinātas sadarbības, kas pamatotos uz to, ka mums ir šie reģioni. Es personiski uzskatu, ka šis trūkums ir jānovērš. Un tā kā mēs runājam par šo ziņojumu, pieskaramies šim jautājumam, tad es domāju, ka noteikti ir nepieciešams eh, pozitīvs lēmums šajā jomā. Ultraperifēriskie reģioni ir jāuzskata par Eiropas aktīvajiem robežu reģioniem pasaulē. Paldies! Paldies, Fransu Alfonzi! Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze! Es gribētu uzdot jautājumus mūsu viesiem par jautājumiem, par lietām, kas ir saistītas ar kaimiņu attiecībām. Tad, kad mēs runājam par reģionu politikas ārpus Eiropas dimensiju, tad es gribētu zināt, kā paši reģioni iesaistās šajā dimensijā. Jo vairāk tādēļ, ka es zinu, ka ir daži reģioni, piemēram, Katalonija, kas ļoti daudz ko dara decentralizētās sadarbības jomā. Ja mēs vēlamies veicināt reģionālās attīstības modeļus, tad noteikti ir jāizmanto šie reģioni kā aktīvie dalībnieki. Runājot par kaimiņa attiecībām, tiek minēts aizvien vairāk tāds vārds kā makroreģioni. Līdz ar to rodas tādas kā, tāda kā pārklāšanās starp sadarbību starp Eiropas reģioniem un Eiropas reģionu sadarbību ar atsevišķiem kaimiņu reģioniem. Vai jūs varētu mums paskaidrot, kā mēs varētu darīt tā, lai paši reģioni daudz vairāk iesaistītos šo politiku izveidošanā un praktiskā realizācijā? Paldies! Paldies! Vairāk neviens nav pieteicies runāt. Tā kā varbūt jūs varētu paplašināt arī jūsu runājumu attiecinot to arī uz kaimiņu attiecību politiku. Tā kā viss jūs rokās lūdzu. Uh, Paldies par jūsu komentāriem. Jā, pirmkārt, tik tiešām tas, ko es parādīju, es parādīju vienkārši brošūru. Tas nav mans stāstījums par to, ko mēs esam darījuši iepriekšējā gadā. Mēs vienkārši gribēju sniegt jums informāciju par to, ko mēs sniedzām arī budžeta komitejai, kā mēs esam īstenojuši savu darbu. Mums ir ziņojumi, mēs varam nosūtīt sekretariātam. cik veiksmīgi mēs darbojāmies pagājušajā gadā. Jums ir taisnība. Tas ir ļoti sarežģīti, jo darba apjoms ir tāds ļoti neprognozējams un, uh, ja teiksim, uh, Van Nīstenroja kungs te uzdeva jautājumu par Ķīnu, mēs te gribējām, lai ECO kopā ar Ķīnu īstenot kādu projektu, bet tas neizdotos. 85% no naudas bija mūsu rīcībā, bet jums ir taisnība. Mums tas ir liels izaicinājums, jo mums nav papildus resursu, lai šo te sagatavošanas darbu pārvaldītu un lai censtos to izmantot katru gadu. Jūs arī piebildējāt, un paldies jums par to, ka mūsu nākamā augsta līmeņa tikšanās Eiropas Savienības Ķīnas reģionālās politikas ietveros uh, notiks e, šogad, 13. oktobrī, un e, mēs priecētos, ja arī kāds no jums piedalītos šajā sanāksmē. Mēs uzsvērām faktu, ka atbalsts fondiem ir ļoti būtisks. Protams, arī mēs cenšamies pēc iespējas apvienot dažādas fondus, piemēram, Krievijas gadījumā tiek izmantot vairāki fondi, bet tas ir vairāk no atbalsta instrumenta, kas eksistē ārējo attiecību politikas ietveros. Brazīlijas gadījumā, nu ne mēs, bet Brazīlija ir tas galvenais prasītājs šī atbalsta instrumenta izmantošanā. Jums pavisam noteikti ir taisnība pieminot to lomu, kādu ļoti tālie reģioni var spēlēt avangardā. Es gribētu noteikt, ka mūsu mērķis ir iesaistīt pēc iespējas vairāk reģionu. Nu, kā tad es jau pieminēju, ka šogad oktobrī uh, Grūzīni dosies uz Spāniju, savukārt eh, Moldovieši ieradīsies Latvijā un notiks dažādi citi apmaiņas projekti. Un tik tiešām mēs katru reizi esam uzsvēruši, ka fakts, to faktu, ka mums ir tās privileģētās attiecības ar eh, satālākiem reģioniem. Tie jau tik pieminēt Franču Gvajānu. Jo mēs, protams, nevaram runāt teorētiski par pārobežu sadarbību ar Latīņu Ameriku, un man liekas, ka Brazīlija tie tādā ļoti interesantā pozīcijā, jo dažās kaimiņu valstīm, bet mēs savā dialogā arī uzsveram to faktu, ka mums ir tāds privileģēts attiecības kopā ar Franciju, tādēļ, ka tik tuvu atrodas Franču Gvajāna, un es domāju, ka gandrīz vai 100% šī saistība likme tika parākta, un tas ir arī bijis ļoti būtiski nacionālajā līmenī. Mums vienreiz bija iespēja sazināties ar Rietumāfrikas valstīm, un mēs arī izmantojām šo izdevību, lai to uzsvērtu, piemēram, Madeira, Kanārijas salas, nu, ka nebūtu nav tik tālu no Senegāls. Uh, sākotnējā interese bija, bet, nu, laikam mums tā īsti neizdevās motivēt viņus aktīvāk iesaistīties, bet, protams, mēs varam censties ar tiem kolēģiem, kas ir atbildīgi par vistālākajiem reģioniem, un nu, kaimiņa attiecību politiku padomāt par to, vai mēs varētu izmantot šādus dialogus, lai censtos veicināt šādas te privileģētās lomas uh, piešķiršanu visatālākiem reģioniem. Jā. Alfonzī kungam es varētu teikt tā, mums nav līdzekļu, lai mēs varētu harmonizēt vai lai pārklātos mūsu pasākumi. Jau tagad ir tiešie kontakti starp atsevišķiem Eiropas reģioniem un citiem reģioniem ārpus Eiropas Savienības. Mēs mēģinam organizēt ne tikai vizītes no trešo valstu reģioniem šeit, Eiropas Savienībā, uh, bet arī daudzpusīgus pasākums cenšamies organizēt. Nu, piemēram, atvērto durvju dienu laikā Brazīlijas ministrs ieradīsies šeit, un mēs runāsim par četriem motoriem, kas uh, eksistē šeit Eiropas Savienībā, un kuriem līdzīgi pastāv arī Merkasūra valstīs Dienvidamerikā. Tik tiešām mēs vēlamies integrēt dažādus partnerus, asociācijas, piemēram, Eiropas eh, re, pierobežu reģionu asociāciju, Folgāra asociāciju un citas, lai tās sadarboties ar attiecīgam asociācijām arī citās valstīs. Diemžēl mums nav pietiekam daudz resursu, lai varētu koordinēt reģionu pašu veiktos pasākums. Paldies! Paldies, ja vairāk komentāru par gulēju kungu sacīto nav, tad mēs varam pārēt pie nākamā. Nē, Albrecht, Albrecht kungs vēl vēlas runāt. Paldies, es gribēju izteikties tikai pavīs. Īsi man radās tāds iespējas, varbūt, ka es kļūdos, bet uh, man radās tāds iespējas, ka Eiropas parlamentā mums trūkst koordinācijas, tādēļ, ka mums ir attīstības komiteja, mums ir reģionālās attīstības komiteja, un galīgi neliekās, ka mums būtu daudz kopīgu tēmu un kopīgu projektu abām komitejām. Šis ir viens no tematiem, uh, kas skar abas komitejas, nevis atsevišķi, bet kopā mums būtu jāstrādā. Taču, kad mēs skatāmies uz dokumentiem, ko sagatavo attīstības komiteja, tad ir ļoti maz elementu, kur ir runa par reģionālo politiku, un tas varētu būt ļoti svarīgs instruments, izmantojams arī attīstības politikā. Un man ir vēl viens piemērs. Es domāju, ka viens no elementiem, kas ir ļoti, ļoti svarīgs tā kopumā ir pilsētu problēma. Eh, savā intergrupā kopā ar kolēģiem man ir tāda iespēja bijusi pamanīt palielinātu interesi par Eiropas pieredzi pilsētu attīstībā. Uh, Un nu, konkrēti runājot, nākamgad būs pasaules fórums, pasaules pilsētu fórums Neapolē. Un es zinu, ka šis šī fóruma sagatavošanas laikā ir ļoti liela rēķināšanās ar Eiropas Savienību un lūgums sadalīt, sagatavot kongresa daļu, daloties mūsu pieredzē pilsētu politikā, un tā ir daļa no reģionu politikas. Mēs visi zinām, cik tas ir grūti. Mm, šī konkurence starp reģioniem un pilsētām tomēr tie ir elementi, kas varētu tikt izmantoti. Paldies! Paldies, saka priekšsādātāji, es nezinu, varbūt komisija vēlētos kaut ko atbildēt. Ja nē, tad es domāju, ka mums vajadzētu vienkārši atgriezties pie jautājumu, kuram jūs pieskārāties. Tas jau neatiecās tikai uz Eiropas parlamentu. Reizēm notiek tāda pārklāšanās starp dažādām komitejām. Tomēr vajadzētu uh, panākt sinerģijas ar dažādām komitejām. Un tas attiecās ne tikai uz attīstības komiteju, bet arī ar afetu komiteju, ja mēs runājam par kaimiņa attiecības jautājumiem. Un tā tiešām ir milzīga problēma Eiropas parlamentā. Mums vajadzētu strādāt kopā pie uzdevumiem, e, kas mums ir kopīgi, mēs to varam saukt, kā jūs gribat. Um, bet, nu, tas nekā nesanāk, jo, ja mēs eh, sāksim strādāt kopā, tad tas tad būtu atvērt tādu Pando, Pandoras lādi un nezinu, kā vēl tas beigsies. Nu, bet varbūt mēs varētu kļūt fleksiblāki un sadarboties pie citiem jautājumiem. Lūdzu, Lambert. Jā, man ir tikai īs komentārs. Ja es tā pareizi sapratu, tad tiek pārredzēta tāda papildus iespēja uh, apmainīties ar viedokļiem ar ārpus Eiropas Savienības partneriem, tur, kur šīs valstis mums to lūdz, piemēram, Āfrikas valsts, Brazīlija un tā tālāk. Bet es dzirdēju mūsu debašu izskaņā, ka runa ir par politiku un um, tas nav paredzēts pilotu projektā. Politika ir ļoti svarīga. Te mums ir brošūra par Eiropas kaimiņattiecību politiku. Tagad tas tiek izskatīts AFET komitejā, un šī kaimiņattiecība politika mainās. Tā kļūs, ja tā varētu teikt, iesaistot ne valdības pārstāvjus Un varbūt būtu saprātīgi, ja šīs debates būtu arī par to, kādi instrumenti ir patiesi efektīvi reģionālajā politikā, pārrobežu sadarbībā. Mums vajadzētu atzīt savas um, ierobežojumus. Šī debata noteikti atkal nāks klajā. Bet tad, kad nākamgad Mēs mm, iepazīsimies ar jūsu jauno prezentāciju. Tad vajadzētu ņemt vērā, ko mēs te runājam par kaimiņu attiecību politiku. Man liekas, mums vajadzētu uh, e, bišķiņi mainīt to, kā mēs strādājam. Mēs visu laiku atsaucamies tikai uz galvaspilsētām. Vajadzētu pievērsties arī ārējām pārējiem reģioniem. Mums vajadzētu izmantot interaktīvos instrumentus, kas darbojās uz robežām mm, no cilvēku uz cilvēku. Un kā jau Jans Olbrichs teica, mums te ir pīlāri attīstības politika, ārējā, iekšējā politika. Uh, Un eh, tad, ja es prasu afetam, ko jūs tur darat ar kaimietiecību politiku, viņi saka, kā kaut ko, ko mēs darām. Mēs strādājam vietā, lai būtu skaists ārējs rāms tam visam. Un tāpēc es pilnīgi piekrītu tam, ko Džons teica par pilsētām. Varbūt mēs 2012. gadā jau varētu ņemt pilsētas, tā teikt, līdzi, un tā būtu ļoti konkrēta atbilde. Paldies, saka priekšādātāja, tālāk skarsim Pīter Berkovits prezentāciju. Paldies! Es pavisam īsi jūs iepazīstināšu ar pētījumu, kuru mēs uzsākām un pabeidzām šī gada laikā par Eiropas Savienības kohēzijas politiku globālā kontekstā. Un tur. Eh, mēs eh, strādājām pie tā, lai paskatītos, kā darbojās kohēzijas politika. Un saistībā ar SAO, un mēs gribējām vienkārši izsacināt dažas praktiskas lietas attiecībā uz kohēzijas politiku. Mēs pētījām atsevišķus gadījumus ar valstīm tādām kā Brazīlija, Kanāda un tā tālāk, un arī ar starptautiskām organizācijām, kā piemēram EBRD, Eiropas Investīciju banku un Pasaules banku. Un um, Un tas viss balstījās uz darbu, ko mēs jau bijām veikuši ar SAO un tādām organizācijām kā Pasaules banka. Šis pētījums bija tiešām ļoti plašs, mm, bet laika mums ir maz, tāpēc es aicinu jūs ar to iepazīties un es tikai pieminēšu galvenos secinājumus, kas izriet no šī pētījuma un īpaši tos, kas attiecās uz kohēzijas politikas nākotni. Ne? Mēs aplūkojām to, kas notika citās valstīs, īpaši, kam ir federāla sistēma, kā tās tik galā ar reģioniem, tad mēs to tur e, ies, ies, iesaistījām arī Pasaules banku. Nu, galvenais secinājums, kuru mēs guvām, ir tas, ka ir nepieciešams stiprināt attiecības ar centru, kas šajā gadījumā ir komisija, ar um, reģioniem, un varbūt ir vajadzīgs tāds kā partnerattiecību nolīgums, vismaz mūsu slēgā runājot. Un tad, kad jūs izmaināt eh, attiecības starp iesaistītajām pusēm, lai padarītu tās par strateģiskākām, tad, protams, komisijai uzreiz ir nepieciešama finanšu resursi, lai to paveiktu. Pētījums iesaka lielāku finanšu instrumentu izmantošanu Taču e, pētījums mums arī brīdina, un tās brīdinājums ne tikai komisijai, bet arī dalībvalstī. Tad, jo jūs esat fleksiblāks, tad rodās papildus sloks. Pētījums diezgan detalizēti izpēta dažādus uh, nosacījumus. Un es domāju, ir diezgan skaidrs, ka ir ļoti grūti mm, sniegt uz pierādījumiem balstītu secinājumus. Un es domāju, ka rodas tāds iespējas, ka tajā, ko mēs darām Eiropas Savienībā, jau ir ir redzami tie nosacījumi, ar kādiem mums ir jāstrādā. Pētījums ka lielākā mērā ir jāpiemēro dažādi nosacījumi kohēzijas politikā, un ir ļoti dažādi nosacījumi, varbūt nodokļu nosacījumi, e, eksante struktūrāli nosacījumi un citi. Vispārīgi runājot, jābūt, pētījums ir piesardzīgi, izsakās par makrofiskāliem nosacījumiem, tas uzsver cik pozitīvi efekti ir um, ekonomiskās pārvaldes stiprināšanai, bet, nu, jāņem arī vērā, ka varbūt negatīva ietekme uz dažādiem politiskiem mērķiem, kā piemēram sociālo uh, aspektu. Dažos gadījumos uh, nosacījumi ir tādi, kā tiek sodīti tie, kas nav bijuši atbildīgi par situācijas rašanos. Nu, un Šie nosacījumi ir ļoti dažādi, īpaši tad, ja um, mēs runājam plašāk. Nu, un es gribētu teikt, ka šis pētījums ir skaidrs, tas pārāda lielā mērā kāda ir situācija pašreizējās debatēs gan šeit, gan starp pusēm un arī sniedz dažādus piemērus. Tad, kad šīs pētījums apskata mm, gan sankciju, gan eh, tādu prēmiju sistēmu, tad jāsaka, ka sankcijas un sodi uh, kohēzijas politikā ir diezgan maz. Jo sankcijas sistēma ir diezgan grūti piemērojama tādēļ, ka resursi tiek piešķirti ex ante. Nu, un es gribētu teikt, ka pētījums uzsver trīs lietas. Pirmkārt, sankcijām ir jābūt proporcionālām. Tad uh, jāskatās, kāda ir labuma guvēja loma. Un visbeidzot, uh, ir jārunā par pakāpeniskām sankcijām. Pētījums atbalsta arī prēmijas, taču uzsver, ka metodoloģiski tas var būt diezgan grūti īstenojams. Tagad runājot par novērtējumu, pētījums uzsver divas lietas, kā ir iespējams uzlabot šo izvērtējumu. Tā taču arī pasaka, ka tas jau gar un plaši ir izvērtāts, tāpēc nevajag tagad izgudrot jaunu sistēmu, bet vienkārši padarīt šo sistēmu efektīvāku, mainot izvērtējumu metodas. Nu, tā, piemēram, ir metodas, kas tiek izmantotas Pasaules bankā, un viņi uzskata, ka tās varbūt varētu būt noderīgas arī mūsu politikā. Un visbeidzot, pētījums runā par apdrošināšanas modeļiem. Un ir ārkārtīgi grūti tos salīdzināt savā starpā. Mm īpaši tad, ja jāsaliedzina sistēmas, kas balstās uz aizdevumiem, ar sistēmām, kas balstās uz tādām kā stipendijām. Un ir mm, mm uz, pat pētījums arī uzsver, ka ir nepieciešama pakāpeniska uh, te pieeja, tad, ja runa par dažādiem brīdinājumiem. Nu, un jāsaka, ka ir ļoti daudz idejas, kas tiek apspriestas. Tad, kad mēs runājam par kohēzijas politikas nākotni, un pētījums ir bijis ļoti noderīgs, lai saprastu, ka nevar idejas vienkārši tā transplantēt no viena sektora citā, jo ir tādi jautājumi, ko ir nepieciešams izskatīt katrā situācijā atsevišķi. Nu, katrā uh, gadījumā šī pētījuma rezultāts, kas varbūt nebija tieši, bija sekojoši, ka kohēzijas politika jau visu dara pareizi. Protams, ir lietas, kas uh, var palikt kāds ir, bet ir ļoti daudz, kas arī kas ir jāmaina. Question. Paldies! Varbūt ir kādi jautājumi par šo prezentāciju? Izskatās, ka šādā dienas laikā mēs visi esam izrunājušies bez gala un malas, un es gribētu pateikties komisijas pārstāvjiem. Es saprotu, ka visi tie pētījumi un informācija, ko jūs prezentējāt, ir pieejams, ja? bet eh, katreiz, kad jūs varat kaut ko nosūtīt uz sekretariātu elektroniski, lūdzu dariet to, jo tad mēs varam izdalīt to tālāk. Mēs būtu ļoti priecīgi, ja jūs nosūtītu mūsu sekretariātam šo informāciju. Līdz ar to es domāju, ka mēs varam slēgt darbu pie šī punkta. Un es domāju, ka tā ir ar kungs ir mūsu vidū, tāpēc mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta Eiropas pusgads ekonomikas politikas koordinēšanai. Bet Pēters Zemans gan nav klāt, Mihāls savukārt ir mūsu vidū. Uh, Mikaēls Tairers, viņa atzinuma projekts par Eiropas pusgada ekonomikas politikas koordinēšanai. Atbildīgā komiteja ir Ekon. Mihēl, lūdzu, tev vārds. Priekšstādātā, dārgie kolēģi, mēs šodien darbojamies pie Eiropas semestri jautājumiem no kohēzijas politikas viedokļa. Eiropas semestris tika ieviests ņemot vērā pasākumus, kā pārvarēt un kā izvairīties no eiro krīzēm un valsts parādu krīzēm nākotnē. Un tādējādi Eiropas Savienībai tā, tas nozīmē tālāku attīstību, lai gūtu mācību no uh, pašreizējās krīzes ar eiro un valstu parādiem Eiropā. Finanšu ministri 2010. gada 7. septembrī vienojās par Eiropas semestri un procedūru paredz, ka dalība valstis jau, fe, jau eh, pavasarī nodod savus budžeta plāns Eiropas Savienībai un tālāk šajā procedūrā ir runa par tādu profilaktisko bu budžeta uzraudzību. Uh, stabilitātes un izaugsmas pakti ietvaros uh, ir jās, jāsalāgo šīs te Eiropas Savienības uh, budžeta politikas un jācīnās pret makroekonomisko nelīdzsvarotību, tāpat budžeta nelīdzsvarotība ir saulēcīgi jākonstatē un jānovērš. Un tas viss ir saistīts ar uh, makroekonomisko stabilitāti un Eiropas uh, stratēģiju 2020. Mūsu atzinums atbildīgajai komitejai ir izstrādāts, un šajā te atzinuma projektā ir runa par iedarbīgu un efektīvu instrumentu Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijas īstenošanai. Kohēzijas politika šajā ziņā ir ļoti būtiska, tāda stipra, konsolidēta metodika, balstoties uz decentralizētu pārvaldības sistēmu, varētu būt ļoti liels pienesums ilgtspējīgai attīstībai. Un tas būtu arī tāds uh, labs instruments, kā veidot saprātīgu ekonomikas politiku. Un ja šāda politika tiek īstenot labi, tad tas ir arī uh, papildus pienesums makroekonomikas stabilitātē. Uh, Es domāju, ka būtu vērts padomāt referentam par to, lai šajā sakarībā tiktu runāts, tiktu izstrādāt mūsu nostāju par ierosinātajām sankcijām attiecībā uz tām dalību valstīm, kas neievēro šo fiskālo disciplīnu. Un varbūt, ka varētu samazināt struktūru var, varbūt, ka nevajadzētu samazināt struktūra fondus un, un citu finansējumu, bet tā vietā ieviest kaut kādu citu stabilizējošu elementu, lai tādām krīzē nonākušām ekonomikām, kā piemēram Grieķijai, palīdzētu un atgriezti, un lai tās varētu atgriezties uz izaugsmas un uh, labs nodarbinātības ceļu. Eiropas semestrs ir solis uz priekšu attiecībā uz ekonomikas koordināciju un līdz ar to funkcionējošs um, koordinēšanas uh, mehānisms ir ļoti būtisks. Reģionālajā politikā jau ir konsolidēta metodika, ņemot vērā integrētu pieeju, un tā piedāvā labi izstrādāt nodokļu sistēmu investīciju mobilizēšanai konkrētās vietās, bet tas nenozīmē, ka tas ir, ka, ka uzlabojumi ir iespējama tikai kohēzijas politikā. Es domāju, ka te ir jāfokusējas uz dažādiem veicināšanas mehānismiem, un uh, šodien jau mēs runājam par kohēzijas politikas nākotni un arī par jautājumu, kas ir saistīts ar šo te apguves rādītāju. Tas viss ir ļoti nozīmīgi. Jebkurā gadījumā struktūra fondiem ir ļoti būtiska loma, tas ir būtisks pienesums. Uh, arī, lai pētniecība un attīstība un inovācijas tiktu veicināts nacionālā līmenī. Šeit uzsvers ir jāliek uz to, ka nacionālajie mērķi dažkārt ir pa, nav pietiekami ambiciozi, bet kas attiecas uz stratēģiju Eiropa 2020, tad šeit mēs tā kā vairāk koncentrējamies uz tādiem īstermiņa mērķiem, nevis uz um, ilgtermiņa ilgtspējīgiem un tālajošiem mērķiem. Eiropas Savienība ļoti daudzās jomās jau ir, ir vēl ir ļoti tālu no tādiem, no tiem mērķiem, kas ir nosprausti stratēģijā Eiropa 2020. Struktūra politikai līdz ar to te būtu jādod savs pienesums tādā veidā, ka tiek stiprināts reģionālais potenciāls un at attiecīgi tiek ņemts vērā ieinteresētās puses un to iespējas, un tādējādi struktūra politika varētu palīdzēt attīstīties arī attālajiem reģioniem, un tas būtu ļoti būtiski, lai visās jomās panākt nospraustos mērķus. Izaicinājums ir, lai visi visas iesaistītās puses, tāpat arī uzņēmumi un pilsoniskā sabiedrība tiktu iesaistīti nacionālajās reformu programmās un lai līdz ar to tiktu nodrošināt arī šī atgriezniskā saikna un notiktu regulārs konsultācijas. Nu, tas ir pamatā uh, Viss, ko, ko esmu ierosinājis savā atzinumā, es gaidīšu disku, ar nepacietību gaidu diskusiju un arī jūs ierosinājums. Es domāju, ka mums ir jāizmanto šī iespēja, lai to nostāju, ko mēs šeit pārstāvam komitejā, eh, skaidri pateiktu, jo struktūra un kohēzijas politika, manuprāt, uh, ir ļoti nozīmīgi jautājumi makroekonomiskās situācijas stabilizēšanai un uh, īpaši ņemot vērā to, ka tādējādi varētu palīdzēt tām valstīm, kuras krīze ir sevišķi smagi skārusi. Paldies! Paldies, Mikaela! Rodī Kracis kundze. Paldies! Paldies! Es vispirms gribētu pateikties uh, runātājiem, jo šeit un atzinuma sagatavotājiem Eiropas semestrs tas ir kaut kas jauns, tas ir kaut kas tāds, um, ar ko tiks, ar ko tiks papildināta ekonomiskās pārvaldības pakotne un um, ar ko tiks stiprināta cīņa pret uh, budžeta nelīdzsvarotību. Uh, sadarbība starp Eiropas Savienību un nacionālajām iestādēm arī caur to tiks stiprināta. Runājot par atzinumu un par reģionālo dimensiju. Te ir divi ļoti nozīmīgi punkti. No vienas puses Eiropas semestrī attiecībā uz budžetu, kas tiks iesniegts, uh, ļoti skaidri ir jācaucās arī uz kohēzijas politiku un runājot par ierosinājumiem dalību valstīm no komisijas puses ir svarīgi uzsvērt, ka mums vajadzētu vairāk koncentrēties uz tādiem mērķiem un pasākumiem, kas stiprina kohēziju, un tas nozīmē ka reģionālās un komunālās iestādes tām vajadzētu īstenot dialogu ar Eiropas parlamentu, lai mēs varētu skaidru un gaišu uzzināt, ka tie budžeta priekšlikumi, kas izriet no komisijas darba, ka tajos tiek ņemts vērā reģionālās un komunālās iestādes un to interesi. Tas ir ļoti būtiski, jo Bieži vien ir tā, ka reģionālās iestādes nav tik nozīmīgas, jo, nu, Eiropā, protams, atšķirs šī situācija. Ir ļoti svarīgi, lai reģionālās un pašvaldību iestādes tiktu iesaistīt šī budžeta izstrādē. Un turklāt ir skaidri jāsaprot arī tas, ka daudzajādā ziņā budžeta nelīdzsvarotība rodas no tā dēvētajām pelēkajām zonām. Pelēk, kas eh, atrodas dažādu komunālo iestāžu pārvaldībā. Te runātājs arī atsaucās uz Grieķiju. Grieķijā, piemēram, bieži ir tā, ka liela daļa šo te eh, kļūdu ir meklējams, vai, teiksim, izšķirdības ir meklējams tieši kaut kur komunālajās iestādēs. Tātad eh, nu, nav tā, ka Un ir tā, ka uh, pašvaldības ir svarīgas ne tikai izaugsmas ziņā, bet arī budžeta izstrādes un izpildes ziņā. Tas ir būtiski arī Eiropas Savienībai. Un tad ir vēl problēma. Atzarums sagatavotājs jau sacīja, kas ir ambiciozi mērķi. Kolēģis jau sacīja, ka tie ir tādi mērķi, kas attiecas uz stratēģiju Eiropa 2020. Mums ir arī jāpasaka, kāda loma būtu jāspēlē reģionālajai komitejai. Reģionu komitejai. Un to ir arī jāizmanto šī procesa ietvaros. No vienas puses tas, kas ir saistīts ar uh, sagatavošanas posmu un beig beigās arī rezultātiem, tātad, ja tiek iesaistīta šī reģiona komiteja. Tas arī viss no manas puses, priekšsādātais kundze. Un vēl mums ir jāpadomā par to, kā varēsim noformulēt savus grozījumus. Paldies! Thank you! Paldies, Gratis kundze! Pēter Zimankungs, jūs ļoti perfekti ierodaties tieši tajā laikā, kad es gribu aicināt jūs izteikties. Jūs varat apsēsties pie jebkura mikrofona zālē. I'm so sorry, I wasn't atvainojos priekšsēdētājs kundze, es ierados laicīgi, bet jūs gan ļoti ātri izskatāt darbu kārtību šodien, tādēļ es nokavēju sākumu. Sirsnīgs paldies! Es eh, gribu izteikt tādu balstu, to ir ar kungu atzinumā, bet man ir divi komentāri, kur mēs varētu kā pastiprināt savu viedokli no savas komitejas puses. Te pirmkārt otrais punkts, jautājums par to, vai ierosinājumu vidū nevajadzētu ierakstīt to, ka operatīvās programmas attiecībā uz komisijas ierosinājumiem um, par struktūru fondiem attiecas uz ieņēmumiem. Tātad es nezinu, varbūt, ka vajadzētu struktūru fondus skatīt kā tādu vienu instrumentu, lai uh, komisija la varētu labāk īstenot tos ierosinājumus, ar kuriem tie nāk uz klajā Eiropas semestri ietvaros. Un otrs punkts, kas man ienāca prātā, ko, par ko varētu padiskutēt, ir nu, varbūt stingrāk būtu jānoformulē sastais punkts. Tur, tur jūs aicinat dalību valsts to reformu programmu izstrādē vairāk iesaistīt valstu parlaments un tā tālāk. Bet es domāju, ka šeit ir arī svarīgi, lai mēs, kā Eiropas uh, parlaments uh, savu pozīciju pastiprināti, tīpaši, ja mēs domājam par mūsu komitejas atbildību, tad, uh, un, uh, tad, ja es, teiksim, likšu valstīm, došu norādes, kā īstenot savu ekonomikas politiku, tad tam te ir ļoti cieša saistība. Tā kā varbūt, ka varētu papildināt šo punktu, un uh, norādīt arī uz Eiropas parlamentu un uh, tā attiecīgajām komitejām. Paldies, Mihāls Tremopulus, lūdzu. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties Toirar kungam par šo atzinumu. Komitejas ierosinājumu atzinumu ir balstīta par ekonomikas un monetārajai jautājumu komitejai, ir atbalstāmi, tīpaši attiecībā uz ceturto punktu. Tur ir runa par to, ka ir e, jāsaredz savus ieinteresēto pušu spējas e, iesaistīties struktūra politikas īstenošanā. Un te ir runa par civilo, par pilsonisko sabiedrību, par uh, sociālajiem partneriem, reģionāliem un vietējām iestādēm. Es piekrītu visam tam, kas te izskanēja, bet ir nepieciešams lielāks uzsvars uz šīm jomām. Es domāju, ka šie punkti ir ļoti būtiski. Tie ir būtiski ne tikai tāpēc, lai eh, piedalītos nacionālo programmu veicināšanā, bet arī citu iemeslu dēļ. Dar arī daži aspekti, kas ir tikpat būtiski. Komisijas dokumentā paziņojumā ieinteresētajām pusēm, citiem, piemēram, reģionu komitejai vai uh, sociālo lietu komitejai, Eiropas parlamentam. Šis te paziņojums nāca klajā 7. jūlijā, tur otrajā nodaļā ir uh, iekļauts vērtējums un arī komisijas uh, priekšlikums, ka ir nepieciešams īstenot papildus centiens, lai varētu panākt mērķus nodarbinātības jomā, energoefektivitātes jomā, pētniecības jomā, augstskolu izglītības ziņā, izglītības ziņā un apdzības apkarošanā. Un tajā pašā komisijas dokumentā ir rakstīts, un tos man ir jāuzsver, ka dalību valstīm tagad ir jārod iespējas uh, lai uh, mīkstinātu sociālo, sociālās sekas, uh, ko ir radījušas, uh, radījuši visi šie te pasākumi. Paziņojumā presē, ar ko pēc tam nāca klajā komisija, ir teikts, ka ir svarīgi nodarbinātības jomā uh, spērt papildus soļus un ka ir nepieciešams paaugstināt nodarbinātības kvotu un cīnīties pret bezdarbu. Komisija jau ir sākus arī pie šīs tēmas strādāt savā gada sākumā izdotajā izaugsmas eh, paziņojumā. Un es domāju, ka šajā te par šo jautājumu mēs iesniegsim attiecīgs grozījums. Paldies! I understand. Es saprotu, ka Lambers van Nīstāros vēl grib ko piebilst. Jā, paldies, priekšsēdētāji kundze. Es gribētu izteikt tikai pāris komentāru par šo atzinumu no mūsu komitejas. Mēs kā parlaments savulaik rezolūcijā vienojāmies par to, ka skatīsimies uz uh, stratēģijas Eiropa 2020 pārvaldību un īpaši tajā brīdī, kad redzēsim šī procesa augļus. Es lielā mērā piekrītu idejai, ka mums vajadzētu nedaudz stingrāku tekstu redakciju izvēlēties reģionu komitejai vajadzētu izveidot tādu kā monitoringu vai uzraudzības platformu stratēģijas ieviešanai. E, pirmkārt ir nepieciešams šīs te plašās vadlīnijas pa dalību valstīm, un pēc tam ir nepieciešams pamatprogrammas, kas tiek ieviests otrajā posmā. Lasot reģionu komitejas paziņojumu presēji un um, to, kas tur ir teikts par programmu izvērtēšanu, viņi piedāvā tādu kā secinājumu par to, kā plā, piedāvā izskatīt to, kā dalība valstis veido šos savus plānus. Līdz šim jāsaka, ka šī ieviešana nav bijusi veiksmīga no decentralizēto struktūru puses. Mēs bijām iedomājušies kaut ko labāku. 80% gadījumu nekas nav noticis, jāsaka, un tas ir mazāk nekā vidējais, ko mēs varētu sagaidīt. Es domāju, ka te nepietiek ar procedurāliem komentāriem vien. Ja mēs vēlamies, lai kaut kas tiktu mainīts, tad tas mums arī jāpasaka šajā atzinumā. Ekon komiteja ir atbildīgā komiteja par šo ziņojumu. Ja mēs vēlamies, lai mūs uztvertu nopietni šajā atzinumā, tad, ja mēs uzskatām, ka nepietiek ar piedāvātiem pasākumiem, mums ir jāpasaka, kas tieši ir jādara savādāk. Šeit jāpiemin reģionu komiteju un parlaments kā kontrolieri, jo kas mēs savādāk esam, mēs pasīvi malā stāvētāji esam, mums nav nekādas īpašas lomas šajos procesos. Domāju, ka ir noteikti jādefinē reģionu komitejas loma un atbildība. Trīs ceturdaļas no programmām un ar to saistītiem pasākumiem tiek ieviest uz vietas. Bet pagaidām mēs sakām, ka līdz šim nav darīts viss, ko mēs būtu varējuši darīt reģionu komiteja netiek pieminēta mūsu atzinumā, mēs runājam tikai par Eiropas komisiju. Ja mēs vēlamies, lai dalību valstis iesaistītu decentralizētās struktūras stratēģijas īstenošanā, tad mums tas ir tā arī skaidri jāpasaka šajā atzinumā. Es nezinu, vai iesniegsim grozījumu. Uh, Bet patreizējais formulējums, manuprāt, ir nepietiekams. Vajadzētu šādā virzienā mums izstrādāt atzinumu. Paldies! Neredzu nevienu citu, kas gribētu runāt par šo jautājumu. Es pati rati piedalos debatēs, jo uzskatu, ka mans uzdevums ir vadīt debatas un palīdzēt jums nonākt pie kādām idejām par to, kā mainīt eiro, bet šoreiz gan gribu pāris vārdus pateikt. Jo uzskatu, ka šī ir laba iespēja, lai pieņemtu zināšanai kādu faktu, kas, manuprāt, mums ir, ko mēs nedrīkstam pieņemt kā reģi komiteja pretēji. Mums ir jāizturas ļoti uzmanīgi pret to. Lielākā daļa no Eiropas projektiem, kas ir sākušies jau pirms kādu laiku, nu, piemēram, vienotais tirgus un tagad šis Eiropas semestrs, kas cenšas ieviest labāk koordināciju ekonomiskajā po politikā, visi šie lielie projekti ir akli no teritoriālā viedokļa un arī no daudz līmeņu pārvaldības viedokļa tur netiek izgaismoti šie aspekti. Es domāju, ka mums ir jāizmanto šī iespēja, lai veidotu jauno politiku un palīdzētu koordinēt dažādo līmeņu darbību reģionālo un vietējo un Eiropas līmeni. Un tāpat arī mums ir jāuzsver lēmumu pieņemšanā šī daudz līmeņu pārvaldība. Es domāju, ka tas ir jāpiemin gan kā kaut kas tāds pozitīvs, gan arī kā tāds, kas rada kaut kādas problēmas. Rodīja Kratis kundze jau pieskārās tam, ka ir budžeta disciplīnas jautājums, par kur nevaram nerunāt. Tas ir jāskar visos procesos un visos līmeņos. Protams, ka katrā dalībvalstī ir savi risinājumi, savas sistēmas un ir arī jāļauj šādai atšķirībai pastāvēt turpmāk. Domāju, ka mums aktīvāk jāsāk piedalīties, sniedzot savu atzinumu par visiem būtiskiem makroekonomiskiem projektiem un visu politiku izstrādes gaitā arī dzen jāsniedz šī sava reģionālā dimensija un perspektīva. Tādēļ es esmu ļoti gandarīga, ka Mihails eh, Tojers ir uzsācis šo darbu šeit ar šo atzinumu. Domāju, ka šīs jūtīgums pret reģionu jautājumiem mums vienmēr ir jāatgādina katru reizi, kad tiek runāts par lielām politikām. Šodien mums ir jāizlem par termiņu grozījumu iesniegšanai. Termiņš ir pavisam drīz, rīt jau pulksten sešos vakarā. Tas arī ir pēdējais jautājums darbkārtībā. Es atvainojos, Mikēl, protams, es labprāt gribēju tev dot vārdu, aizmirstu tikai. Uh, Piedod par to, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsādātāji, godātie kolēģi. Es tikai gribēju pateikties visiem ēnu referentiem par komentāriem. Es esmu pilnīgi atvērts sarunām un arī iespējai stiprināt un, un padarīt konkrētākus formulējumus šajā atzinumā. Ja jums ir konkrēti priekšlikumi, tad lūdzu iesniedziet tos. Es pieminēju daudz līmeņu integrāciju un es piekrītu tam, ka vajadzētu vietējās dalības aspektu stiprināt visā procesā, bet varbūt, ka mēs varam atrast vēl labāku stiprinājumu, labāku formulējumu tā, lai tas būtu nepārprotams un ļoti stingrs. Ceru uz kopīgu sadarbību, es domāju, ka tā būs labi bija iespēja stiprināt kohēzijas un reģionu sadarbības politiku. Paldies! Paldies, Mihail! Ja nekādu citu jautājumu nav 13. punkta ietveros, tad tikai informēšu jūs par to, ka nākamā sēde notiks 11. un 12. jūlijā, un tā būs pēdējā mūsu tikšanās mūsu komitejas sēde pirms vasaras atvaļinājuma. Šīs dienas sēde līdz ar to beidzas. Gribu pateikties visiem, kas uzkavējās šeit līdz sēdes beigām. Tiksimies nākamreiz!